Euh, il est indispensable que Blanchard vienne le 12. Kolēģis! Dārgie kolēģi! Atvainojos par kavēšanos. Mēs visi esam zināmā mērā streikopuri, un mēs saprotam, kāpēc šīs sanāksmes apmeklējums nav visai koplas, bet mums ir Darbs jāsāk pirmkārt ar darba kārtības eh, pieņemšanu. Uzskatām to par pieņemtu. Un tagad daži paziņojumi. Pirmkārt, atgādinu deputātiem, ka komitejai notiks ārkārtas sanāksim rīts no rīta, lai turpinātu uzklausīšanas ar eh, kandidātiem SRM padvaldēji. Šodien, kā jūs zināt, tiek uzklausīti priekšsēdētāja amat kandidāti, un pārējie seši tiks uzklausīti rīt no rīta ārkārtas sanāksmē. Tāpat nākošajā pirmdienā Strasbūrā būs ārkārtas sanāksme, kad darba kārtībā būs vismaz sekojošie punkti gadskārtējais e, nodokļu pārskats, ECB gadu pārskats, balsojumi par kandidātiem SRM padomē, balsojums par iebildumiem par un pret attiecībā uz eh, vienoto noregulējumu fondu un arī mēs to apspriedīsim ar ECOFIN eh, priekšsēdētāju. Tāpat jaunumi par trilogiem. Pirmkārt, labās vēstis. ir panākt politiskā vienošanās par Eiropas statistikas trilogu. Pēc vairāk nekā diviem pārunu gadiem un pateicoties Itālijas prezidentūrai, komisārei Taisenai, kas atbild par Eirostats un referentam Barņē un ārreferentiem, mēs tagad varam pāriet pie agrīnā otrā lasījuma vienošanās par svarīgo jautājumu, kurš pateicoties eh, Eiro parlamenta darbam var <clears throat> uzklausīt eh, kandidātu un arī eh, skatīt abus eh, statistikas darba pīlārus, vienu saistībā ar statistikas sistēmu, otru saistībā ar bankām, lai komisija varētu veikt pārbaudas nacionālās eh, statistikas pārvaldēs, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības. Katrā ziņā rezultāts ir pozitīvs, manuprāt, par otro trilogu runājot. Daudzpusējās komisijas maksas. Mūsu nostājas vēl aizvien ir tālas, un mēs lūdzam padomi nākt klajā ar politisku žestu, lai mēs varētu uz pozitīvas nots pabeigt šo ļoti būtisko trilogu, kā jūs zināt, referents ir deputāts Salba. Un visbeidzot, daži vārdi pār procedūru attiecībā uz nākošā gada komisijas darba programmu. Mēs strādājam pie pamatolīguma ar komisiju, mēs sagaidām, ka būs lēmumi un kā lēmumu šajā sakarā, un mēs kā parlaments rēģēsim uz to, bet ņemot vērā vēstuļu apmaiņu starp komisāru Hillu un vicepriekšsēdētāju Timermans. Un ņemot vērā to, ka šis jautājums ir izskanējis mēdījos, mūsu komitejas nostāja ir tāda, ka sagaidām, ka komisija turpina darbu pie visiem uzsāktajiem jautājumiem, un mēs gribētu izvairīties no tā, ka kāds paziņojums, kā tas nesen bija Hilla gadījumā, uh, izraisītu nevēlamas sekas mēdījos. Un mēs pilnīgi noteikti turpināsim reaģēt uz komisijas 16. decembra paziņojumu. Nu, tagad no manas puses tie ir ja visi paziņojumi. Mēs varam pāriet pie darba kārtības trešā punkta. Kas ir atzinuma projekts ziņojumam? kurā, kas ir jautājums, eh, kur mums ir kompetenču konflikts un mēs eh, pieprasām piemērot 54. pantu, balstoties uz pantiem 2A, 3A, 3G un vēl citiem šie jautājumi ietilptu mūsu kom, eh, komitejas kompetencē, bet es bez kavēšanās dodu vārdu referentam Lodvigsonam. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā e, norādīšu, ka šis jautājums ir sarežģīti risināms. Mums ir komisijas priekšlikums, tāpat arī ir citi, citas nostājas kas dažkārt ir pretājas. Mums eh, šajā gadījumā ir ļoti precīzi jāapzinās, ko mēs vēlamies. Mums ir jāidentificē tas, kas mūs apmierina un kas neapmierina komisijas priekšlikumā. Un mums ir jāstrādā pie saviem argumentiem un jāizstrādā aizsvērts, bet niansēts atzinums priekšlikumā ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti. Un ar šiem nosacījumiem gribu norādīt, ka es vēlētos elastīgu un atvērtu diskusiju un domāju, ka kopā mēs varēsim meklēt kopīgu risinājumu, kuru mēs varēsim arī piedāvāt tālāk darbam. Manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, kā šis teksts saņem atbalstu. Un kādas tad ir motivācijas aiz šī priekšlikuma? Šeit ir runa par komisijas veiktā darba analīzi. Izrādās, ka lielākā daļa akcionāri ir visai pasīvi un nereti atgadās tā, ka dažkārt ir problēmas lēmumu pieņemšanā jo eh, tādas rodas tieši akcionāru pasivitātes dēļ. Ir jāprot reaģēt un arī jāņem vērā to, kas notiek uz pašos uzņēmumos. Ir jābūt rezultātiem, kas ir pieejami pa ceturksni un arī ilgākā termiņā. Tāpat ir E, pietiekami daudz jautājumu, kas nav e, pietiekami dziļi skatīti. Lielākā daļa jautājumu tiek piedāvāt risināt īsā termiņā. Tāpat šī pasivitāte un īstermiņa redzējums nav veiksmīgs risinājums. E, aptuveni 44% uzņēmumu, kas ir kot, e, kotēti biržā, akcionāriem būtu jāmaina nostāja. Vajadzētu noteikt minimālos Eiropas noteikumus, kas e, varētu nodrošināt labāku šo tirgu darbošanos. Tāpat ir jādomā par to, kas šajā kontekstā būtu paveicams. Ir jāpārvar pasivitāte un īstermiņa redzējums, uzlabojot institucionālo iesaistīšanos, un ir jāliek uzsvars uz apdrošināšanas un pensiju fondiem Tagad startautiskās investīcijas un kapitāla pārvaldība. Ir jāvar rīkoties, bet ir jāparedz darbība ilgā termiņā. Tas būtu ļoti pozitīvi uzņēmumiem. Svarīgi ir tas, lai ilgtermiņa darbības ņemtu vērā arī situāciju īsākā termiņā. Mums ir jāveido visaptveroša pieeja, piesaistot visus spēlētājus, kas varētu būt būtiski risinājumu rašanā, rašanā gan strādājošie, gan patērētāji, gan citi. Nevajag koncentrēties tikai uz akcionāriem, kas ir viens no mainīgajiem kopīgajā kontekstā. Un šajā kontekstā komisija spieģi ir pamatota, tomēr ir jās, jāskata situācija detalizētākā veidā un kopumā lielā mērā atbalstu eh, komisijas nostāju. Kopumā tekstu varētu rezumēt piecos punktos. Ir jādod iespēja identificēt akcionārus. Šie uzņēmumi, kur identificē akcionārus, varētu nodrošināt eh, saziņu starp akcionāriem par specifiskiem jautājumiem. Tāpat arī akcionāri varētu uh, diskutēt par jautājumiem, kas ir saistāmi ar uzņēmumu. Ir arī jārunā par dialogu un atbalstu. Tālāk eh, kapitāla pārvaldība. Ir jābūt lielākai atvērtībai. Ir svarīgi no, nodrošināt caurskatāmību, skaidrs spēles notiekumus, un visiem spēlētājiem ir jādod iespēja aktīvi rīkoties. Un rīkoties atbilstoši politikas vadlīnijām. Ir jākoncentrējas arī uz Transportföljstrategi un arī jāņem vērā dažādās institucionālās intereses. Tālāk runāsim par balsošanu un tās iespējām. Par atal, eh, eh, padomas locekļu atalgojumu, manuprāt, priekšlikumi ir jāniansē. Atkāpšanās no atkāpšanās no uh, Eh, tās vai citas atlīdzināšanas iespējas ir jāskata atšķirīgā veidē, tāpat arī ir jādod eh, iespēju akcionāriem kontrolēt atlīdzību administratoriem. es saskatu zināmas problēmas komisijas priekšlikumā attiecībā uz atalgojumu un vajadzētu dot iespēju atkarībā no dalību valstu piemērotajām praksēm noteikti zināmas bremzes, bet nevajadzētu arī kavēt uzņēmumu darba efektivitāti. Es gribētu paredzēt minimumu, kas ir skaidrs, kas ir Eiropas līmenī noteikts un. Tāpat manā piedāvātajā versijā ir paredzēta iespēja eh, izdarīt zināmas korekcijas. Un lemt par to, vai transakcijas pārsniedz 5% vai ne, vai ir nepieciešams koncentrēties uz šiem skaitļiem, uh, vai uz kādu tra eh, transakciju tipu. Katrā ziņā es būšu ļoti elastīgs un atvērts visiem priekšlikumiem, un es ceru, ka mēs eh, varēsim panākt maksimālu atbalstu un beig, eh, vienošanos ar komisiju šajā sakarā. Paldies referentam no Tautas partijas. Vārds Burkhārtam Balcam. Paldies, priekšsēdētāji. Švāba kungs, kā EPP ēnu referents, diemžēl šo pēcpusdienu nevarēja būt šeit. Līdz ar to viņš man ir lūdzis izteikt atsevišķus komentārus par viņa viedokli attiecībā uz šo ziņojumu. Vispirms vēlētos eh, Andrē Švāba vārdā pateikt paldies Ole Ludvigsvanam par paveikto darbu. Sākumā tāds vispārīgāks piezīmes. Kopumā Eiropas komisijas priekšlikums nodrošinās investoru aizsardzību lielā mērā, un to atbalsta gan Švābkungs, gan EPP kopumā. Viņa prāt, gan atsevišķu normu um, pārskatīšana ir nepieciešami Viņš neuzskata, ka visas normas ir absolūti nepieciešams pašreizējā priešlikumā. Un attiecībā uz atšķirīgajām struktūrām un sabiedrību tiesībām dalību valstīs. Vispirms jau ir jāskatās, kuri šīs direktīvas priekšlikuma aspekti var tikt regulēti pašām dalību valstīm. Un tad par trim konkrētiem punktiem. Pirmais, 9a pants, tiesības par vienošanos. Šeit Švāba kungs man aicināja darīt zināmu, ka komisijas priekšlikums nosaka ļoti detalizētu skatījumu uz šo pieeju. Viņš nav pārliecināts, ka visas šīs pies, uzskaitītās lietas ir nepieciešams. Jāskarās, vai visas prasības šeit tik tiešām ir nepieciešamas un piemērotas, un vai arī mēģina regulēt tādus aspektus, kas nebūtu eh, vienmēr uzlabo akcionāru kontroli. Tālāk 9b pāns vienošanās par atlīdzības ziņojumu Šeit mūsu ēnu referents nav pārliecināts par eh, šādas normas nepieciešamību. Vienošanās par atlīdzības ziņojumu principā nozīmē to, ka eh, tiek atkārtot eh, apstiprināts tas, kas jau vienreiz ir akcionāriem apstiprināts. Šeit noteikti ir nepieciešams jautāt, vai nepieciešama šāda dublējoša norma un vai tādējādi netiek radīts papildus administratīvais sloks. Tālāk jāpiezīmē arī tas, ka dalību valstīm eh, pienākas lielāka rīcības brīvība, izvēlēties eh, sabiedrības struktūru, kas piemērotāks viņu dalību valsts situācijai. Tālāk par vienošanās ar eh, transakcijā, par transakcijām starp saistītiem uzņēmumiem. Šeit Švāba kungs eh, nav pārliecināts par akcionāru piekrišanas nepieciešamību, kā to ir paredzējusi komisija. Man, eh, viņa prāt, darbības joma šajā gadījumā varētu būt pārāk plaša lēmumu pieņemšanas procesi uzņēmumos ar šo tiesību aktu, viņa prāt, tiks apgrūtināti un palēnināti. Tas nozīmētu arī negatīvu ietekmi uz parasto uzņēmē darbības praksi. Un noslēgumā sistēmai nevajadzētu atstāt negatīvu ietekmi uz uzņēmumu ikdienas darbu. Līdz ar to iejaukšanās ir jāierobežo un jātiecina uz ārkārtas transakcijām, kas tik tiešām atstāja negatīvas sekas uz uzņēmumiem. Tas īsumā ir tas, ko mūsu ēnu referents Andrejas Švāps lūdza man šodien nolasīt. To es arī labprāt izdarīju. Paldies! Thank you. Uh, now for the ECR, Mr. Sampo Terho. Paldies, tālāk EKR grupas vārdā Sampo Terho kungs. Paldies. Saka Terho kungs. Es arī runāju mūsu ēnu referentu vārdā. Foksa kunga vārdā. Pirmkārt, Foksa kungs saka lielu paldies par sagatavoto ziņojumu projektu. Viņš ļoti labi saprot, cik vērtīgi būtu veicināt ilgtermiņa akcionāru iesaistīšanos darbībā un atzinīgi vērtē iniciatīvas, kas uz to vērstas vienlaicīgi veicinot pārskatāmību. Fok, Foksa kungs tāpēc lielā mērā atbalsta kopējos šai direktīvā noteiktos mērķus un piekrīt, ka iesaistīšanās ar korporatīvās pārvaldības regulamā ir svarīga. Foksa kungs tāpat laikā apzinās, ka ir ārkārtīgi daudz dažādu akcionāru tipu grupu un struktūru visā Eiropas Savienībā, un tāpēc būtu ārkārtīgi sarežģīti veidot kaut kādu visaptvarošu Eiropas Savienības pieeju, kas būtu pielāgojumu katrā atsevišķā gadījumā. Tāpēc viņš priecājas, ka šeit tiek noteikts tikai obligātas minimālas harmonizējošas normas. Viņš turklāt piekrīt referentam tajā, ka dalībvalstu ziņā vajadzētu palikt lēmumam par tālāko atkarībā no tā, kāda praksa tiek dalībvalstī piekopta, un tad viņi lems par to, kādā veidā tiek noteikts vai eh, akcionāra struktūra ir atbilstīga un vai tiek piemērot šis 5% saistošo personu darījums, pušu darījumu eh, slieksnis. Tāpat laikā ir vajadzīga atsevišķa noteikuma, lai šī sistēma varētu darboties. Un tā, piemēram, papildus ierosinātajam izņēmumam transakcijām starp pi, pilnībā piedurušām koncernu kompānijām nedrīkstētu, piemēram, nejauši ieskaitīt tādus uzņēmumus, kas ir neatkarīgi. Tāpat arī Fakskungs ir iesniedzis grozījums, eh, kas ļauj vērties pret uh, konkurētspēju ierobežošām pārobežu prasībām. Fokskungs piekrīt, ka ir svarīga pārskatāmība, bet tā nedrīkstētu tāpat laikā tikt īstenota uz eh, personu tiesībām uz privātumu rēķina. Foksakungs tāpēc uzskata un piekrīt referentu precizējumam par, šim, par šo jautājumu. Nu, tā, piemēram, 12. grozījums paredz atbilstīgu līdzsvaru starp nepieciešamību publiskot informāciju un komerc interešu aizsardzību un konfidencialitāti. Foksungs tāpat laikā nav pārliecināts par 22. un 23. grozījumu atbilstību, uzskatot, ka šeit nav pareizais līdzsvars. Jo, lai arī mērķis ir piešķirt dalību, e, akcionāriem pilnvars piešķirot vairāk informācijas, tas, cik šī informācija ir atbildīga vai ne, ir jāpaturprātā. prātā Varbūt labāk ir sniegt visaptvarošo eh, pārskatu par uzņēmumu atlīdzi, atalgojumu politiku, nevis izstrādā kaut kādu veidu ārkārtīgi sarežģītu eh, ziņojumu, kas faktiski varētu sniegt pat mazāk informācijas. Precizējums par balsošanas pilnvarām un tā tālāk tiek vērtēts atzinīgi. Bet būtu kļūda nelabvēlīgi Um, ietekmēt šī pakalpojuma sniegtos pakalpojumus. Fokskungs tāpēc nepiekrīt referentam um, domās, kas izteikts 4. un 32. grozījumā, kuros netiek, tiek izņemts uh, elements uh, skaidro vai izņem no teksta. Tātad šāda prasība. Kas attiec uz atalgojumu sektoru, te ir atsevišķas uh, automātiskās uh, Eh, atgriešanās pie automātiskās sākotnējās sistēmas, ja akcionāri noraida grozījumus. Turklāt jāparedz no izvairīšanās no interešu konfliktu un pastiprinātu pārskatāmību. Tas ļautu pārliecināties, ka kāda uzņēmuma nākotnēs politika ir vienkārša un labi saprotama. Un pastāv skaidra saiknes starp atalgojumu un uzņēmumu strateģiskajiem mērķiem un darbu izpildi. Tas atbilst prasībām, kas šobrīd ir spēkā Lielbritānijā sākot no 2013. gada. Fokskungs saka paldies referentam par ziņojumu un ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies, paldies turpina priekšsādātājs. Neradu šeit alda grupas pārstāvi. Nu tad tādā gadījumā pāriešu uzreiz pie goja. Miguel Viegas, lūdzu. Este relatório abrange uma, uma temática importantíssima. Muito... Priekšādātā paldies, tēma ir ļoti svarīga. Tā, protams, ir ļoti plaša. Un, protams, rezultātā rodas dažādi veidi ideoloģiska rakstura un arī ekonomiska rakstura jautājumi. Motivācija, finansēšanas modeļi, disciplīna, uzticēšanās Un nu, lūk, šie divi modeļi - sabiedrības modelis un akcionāru modelis. Debašu pašā centrā. Kāda veida sabiedrības tad vēlamies šeit redzēt? Es domāju, ka izējas punktā Ludvigsona kungs ir pieņems pilnīgi nepareizu uzstādījumu. Manuprāt, doma ir tāda, ka pamat intereses ir tās, kas ir iedzīvotājiem, iedzīvotāja intereses. Tas ir jāņem galvenokārt vērā, nevis peļņa. Protams, tas, ko uzņēmuma vadītāji vēlas panākt, tas ir tikai un vienīgi saistīts ar akciju vērtības palielināšanu, tā lai akcionāriem būtu vairāk naudas. Tas, manuprāt, pašos pamatos kropļo šo sistēmu un nereti iet pat pretēji jebkādiem strateģiskiem mērķiem, ko uzņēmumi paši nosaka. Tāpēc es domāju, šeit vajadzētu visam būt faktiski pilnīgi otrādi. Uzņēmumiem vajadzētu nevis censties pēc īstermiņa peļņas, tāpēc, ka to vēlas viņu investori, bet gan skatīties tālākā nākotnē, ilgtermiņā. Un te nu jāatminas par trim aspektiem, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Un vēlos par tiem, protams, arī parunāt. Pirmām kārtām, jautājums par strateģisku orientāciju. Kā varam radīt motivāciju, kā varam radīt tādus mehānismus, kas faktiski nodrošinātu um, korekcijas šīs tuvredzības gadījumā un nebūtu šī tiekšanās pēc īstermiņa peļņas, bet gan cilvēki pievērst uzmanību ilgtermiņa tālākiem mērķiem un neskatītos tikai lūk tuvredzīgi sev burtiski zem kājām. Nē. Piekrītu referentam tajā, ka kaut kas lietas labā ir jādara. bet nu dienu neredzu, kā tie pasākumi, ko referents ierosina šai ziņojumā, varētu kaut ko panākt. Domāju, ka mums jāiesaista šeit procesā sabiedrība, iedzīvotāji, un referents tam vispār nepērš uzmanību. Es domāju, ka ir jāpieņem tāds princips, ka uzņēmums ietekmē vidi, vidi, kurā tas pastāv. Tas ietekmē iedzīvotājus, kas, protams, tad, nu, tur vai nu strādā, vai kas varbūt ir viņu piegādātāji, kas saistīta ar šī uzņēmuma darbību. Visa apkārtējā vide, faktiski tāds kā sabiedrības audekls tiek ietekmēts. Domāju, ka te vajadzētu tomēr skatīties šo tēmu demokrātiju. Demokrātija nedrīkst apstāties pie fabriks vārtiem, nē. Uzņēmumu, ko pieņem, lēmumu, ko pieņem uzņēmums, ir jā, jāveic demokrātiskā vidē. Tādā vidē, kur tiek ņemts vērā sabiedrības intereses un sabiedrība attiecīgi ir jāiesaistās šādu lēmumu pieņemšanā ar fórumiem, ar cita veida instrumentiem, tai jāapspriež šie lēmumi un jāpanāk kaut kāda veida vienprātība. Un tāpēc, tad, kad runājam par ilgtermiņu uzņēmumu stratēģijas pieņemšanu, iedzīvotājiem jāiesaistās tās izstrādē. Nu, tālāk jautājums par atlīdzību. Loģiski jālem par to, vai tas ir svarīgi vai nē. Ja ir svarīgi, tad jānosaka zinām limiti. Protams, ka ir arī kaut kāda veida individuālās pamatbrīvības, bet tāpat laikā es domāju, ka jāatceras par to, kādas ir algu starpības un atšķirības uzņēmumā pašā. Par to ļaudis ļoti nobežījušies šobrīd. Vienkāršie cilvēki nobežījušies. Par to, ka lūk, tie, kas sēž valdēs, administrācijā, pelna daudzreiz vairāk nekā vienkāršie strādnieki. Reizēm tā šī auga ir pat 20 reižu lielāka. ASV esam dzirdējuši pat par tādiem gadījumiem, kad trīs 30 un 40 reižu vairāk saņem šāds te izpildu direktors nekā vienkāršie strādnieki tajā pašā uzņēmumā. Un tāpēc šeit ir jābūt kaut kādiem limitiem. Un pārskatāmība ir vēl viens svarīgs punkts. Piekrītu tam, kas ticis teikt šeit ziņojuma projektā, respektīvi, ka pārskatāmība ir jāuzlabo. attiecībā uz visām šīm transakcijām un informācijas sniegšanu. Paldies priekšādātāji, tas viss, kas man sakāms. Paldies, paldies. Tālāk zaļo grupas vārdā. Pirmām kārtām atzinīgi vērtēju jūs paziņojumu par banku struktūru reformu, to priecājos dzirdēt, saka Skota Kato kundze. Par šo jautājumu runājot, pirmām kārtām gribu teikt paldies referentam par sagatavoto ziņojumu projektu. Domāju, ka mums visiem ir skaidrs, cik ļoti svarīgi ir izveidot modernu ekonomisku un produktīvu sadarbību un pārvaldību. Zinām, kas norisinās korporatīvajos vienunšu skandālos. Mums ir jāpielāgojas pašreizējā sabiedrības vajadzībām manīgiem ekonomikas apstākļiem. Kā zaļie, mēs atbalstām uzlabojumu korporatīvajās pārvaldības e, trūkumu jomā Eiropas Savienībā. Šis juridiskais ietvers jāveido tā, lai tas palielinātu pārskatāmību visām iesaistītajām pusēm. Un, un iesaistītajiem uzņēmumiem. Par komisijas priekšlikumu runājot, tur uzsvers tiek liks uz akcionēm atbalstam referentu, ka šī iniciatīva ir jāierobežā tā un jāietver tur arī ieinteresētās puses. Tāpat laikā jādomā par šo ieinteresētās puses definīciju. Tie ir gan darbaņēmēji, eh, gan arī tās sabiedrības locekļi, kurā sabiedri, kur uzņēmums strādā un darbojas. Lai uzņēmums tiktu labi pārvaldīts, viņiem ir jārespektē un aktīvi jāiedarbs, jāsasaist, jādarbojas ar visiem visām interesētajām pusēm. No zaļo perspektīvas raugoties, viņi ņemot vērā to, kāds fokus likt šajā šim ilgtermiņa tiesību aktam um, tālākā skatu punktā, mums šeit domājam, ka vajadzētu šeit ietvert arī atbilstīgu un videi draudzīgu pārskatu sagatavošanu. Ir jāziņo arī par to, kas e, reizēm tiek saukti par tādiem piemirtiem aktīviem, piemēram, lūk, e, ogleklis, kas rodas šādu uzņēmumu aktīvus transportējot vai uzturot un tam līdzīgi. CO2 emisijas tāpat šādos pārskatos būtu jāiekļauj, jo tas katrā ziņā varētu arī kalpot par vienu no pamatiem, kā uzlabot uzņēmumu pārvaldību. Turklāt vēlamies lielākas pilnvars e, piešķirt tiem, kas arī saņems pensijas attiecīgi līdzdarbojot pensiju fondu organizācijās un tam līdzīgi. Vēlamās arī izvirzīt tādu domu, ka varētu izveidot pārstāvošas interesēto pušu struktūras, kas varētu palīdzēt pārvaldībā, kas attiecas uz priekšlikumiem par konkrētos grozījumus, ko izteica referents. Mēs grozījumus pievērsimies šādiem punktiem. Pirmajā punktā - dialogu uzlabošana. Tas ir punkts, ko pilnībā atbalstām, bet mēs ierosinām efektu tomēr novērst eh, spriedzi starp eh, akcionāriem darba ņēmējiem, mudinot līdzdarbošanās modeli uzņēmumā. Te gribu pievērst jūsu uzmanību Lielbritānijas uzņēmumam John Lewis, kuras pārvaldības modelis e, ir ļāvis šim uzņēmumam pēdējos gadus grūtos tirgus apstākļos izdzīvot. Tāpat arī gribam redzēt, ka darba ņēmēji tiek pārstāti valdē, un tas var tā būt obligāta prasība. Un būtu jāizveido arī tādas uh, ieinteresēto pošu struktūras, kas varētu runāt ar valdi, ar, ar valdi vadību, un iz, tādā veidā pārstāvēt visu veidu lēmumu pieņemšanā. Par pārskatāmību otrais punkts. Ap, priecājamies, ka šeit ir apņemšanās nodrošināt lielāku pārskatāmību, bet tāpat laikā arī vajadzētu pies, darīt tā, lai direktori un, un administratīvi. Ad, administrējošās amatpersonas uzņemtos pilnu atbildību par pieņemtiem lēmumiem. Jāpaukstina atbalst, atbildības līmenis, ja ieveido revīzijas prasības ar attiecīgām sankcijām par pārkāpumiem. Jāizvērtē iespēja paredzēt sankcijas individiem un soda naudas individiem, kā arī diskvalificēšanu no direktora amatiem turpmāk. Uh, tāpat arī pret eh, šiem pilnvarniekiem un tam līdzīgi. Par atalgojumiem un koeficientiem. Domāju, ka šim samaksas likmē, ja salīdzinām direktoru un vienkārši darba ņēmēju algu, ir kaut kādā veidā jāparedz. Uh, Tātad secinājumā mēs atzinīgi vērtējam tos grozījumus, kas groza komisijas priekšlikumu un nāk no referenta puses. Uzskatām, ka šis ziņojums ir labs pamats, lai tālāk strādāt pie kompromisa, ar gaidām nu, iespēju sadarboties ar viņu un strādāt kopā ar ēnu referentiem pie šī atzinuma. Paldies! Thank you to the shadow rapporteurs. Paldies no referentiem un viņu pārstāvjiem, un tagad atkal vārds referentam. Viņa gala piezīmēm. Paldies! Kā jau es teicu, iepriekš esmu atvērts uzklausīt visus viedokļus, lai mēs varētu meklēt vienot risinājumu, lai mēs varētu uz visplašākā pamata uh, nodrošināt atbalstu šiem ziņojumam. Viens jautājums, kas ir ļoti būtisks saistībā ar akcionāru iesaistīšanos. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Paldies eh, visiem, kuri par to izteicās. Un mums ir jādomā par kopīgu risināšanu un ka mums arī tas izdosies. Paldies! Eh, paldies! Mm. Grozījuma termiņš ir 6. janvārs 2012. Grozījums skatīsim. 26. janvārī balsojums sekonā. Eh, Jūrija komitejā 24. martā, ja tā, ja nekas nemainīsies. Un pēc tam balsojums plenārsēdē. Tagad pāriem pie 4. darba kārtības punkta, kas ir Eiropas Investīcija bankas gada pārskats. Bez kavēšanās dodu vārdu referentam Ernestam Urta Sūnam no Zaļo partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos pateikties par sadarbību, kāda man un darba grupai bija ar e, Eiropas Investīciju banku. Gribu pateikties eh, viņu pārstāvim šodien Briselē, kur šī ir, mums bija iespēja 24. novembrī apmeklēt šo banku, iepazīties ar tā struktūru vienībām un izsakot tam, kā ir notikusi bankas attīstība pēc um, iepriek, iepriekšējā ziņojuma. Tāpat arī gribu pateikties ēnu referentiem, ar kuriem mēs sadarbojāmies. Mums notika arī iepriek, eh, pirmās grupas sanāksmes un pateikties par pozitīvo devumu E, pateicoties kurām mēs varējām šo darbu veiksmīgi virzīt uz priekšu. Runājot par kontekstu, kādā darbojas Eiropas investīciju banka e, nākotnes investīciju jomā, gribu norādīt, ka Šī ziņojuma mērķis nav sniegt Junker plānu kopīgu izvērtējumu, jo, kā jau mēs to zinām, tam būs veltīts atsevišķs ziņojums, um, kas koncentrēsies uz šiem jautājumiem, bet šeit ir eh, gan referentam, gan ēnu referentiem uzdevums runāt pār Eiropas investīciju banku lomu. Un šeit mēs piekritīsim tam, kā brīdī, kad uh, masveidā krītas investīcija līmenis Eiropā, mums ir nepieciešama lielāka iesaistīšanās no bankas puses, lai mazinātu investīciju trūkumu Eiropas Savienībā. Tāpat arī jānorāda, ka šis teksta projekts, kas ir jūsu priekšā, tika iesniegts 20. datumā, tātad pirms komisijas paziņojumu par investīciju plānu, un tāpēc atsevišķi no e, punktiem konkrēti. Trešais punkts būtu jāaktualizē, un to mēs apspriedām pagājušās nedēļas sēnu referentu sanāksmē, un ar grozījumu palīdzību mēs varēsim aktualizēt un koriģēt šo problēmu teksta projektu atbilstoši šī brīža situācijai. Kā jūs redzēsiet, ziņojums ir sadalīts vairākos blokos. Pirmais par investīcijām, otrais par um, koprisku un projektu obligācijām, tālāk viens bloks par klimatu un enerģiju. Tas mums likās ļoti nozīmīgs, ir tīpaši ņemot vērā Parīzes nākošā gada sarunas. Tālāk eh, viena teksta sadaļa par uh, caurskatāmību un atbildību un par ārpolitiku. Un tagad es par dažiem uh, no punktiem uh, izteikšos konkrētāk. Pirmajā blokā par investīcijām mēs konstatējām pa to, ka ir par 18% samazinājies investīcija apjoms Eiropas Savienībā, samazinājies MBU skaits, un vairāki ēnu referenti arī norādīja, ka šis MBU jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, un šai sakarā ceru sagaidīt ļoti daudz uh, ieteikumu, kā uzlabot. Tāpat arī ir norādīts, um, e, kā šī situācija mūs attālina no e, e, Eiropas 2020 mērķiem, tālāk e, rindkopā par investīcijām arī runājot, ir runa par bankas aizdošanas kapacitāti, par tās bilanci un operatīvo plānu jānorāda, ka pēdējo gadu laikā ir bijusi vērojama bankas pašresursu nepietiekama izmantošana, neraugoties uz to kapitālu, kas ir iegūts pēdējo gadu laikā. Tas būtu jānorāda šajā ziņojumā. Un visbeidzot, investīciju sakarā un ņemot vērā augsto bezdarba līmeni daudzās eirozonas valstīs, banka varētu koncentrēt tiekties uz cīņu pret bezdarbu un uz cilvēku kapitālu. Tālāk nākošais teksta bloks, kas attiecas uz eh, kopriskiem un projektu obligācijām, mēs kritiski izvērtējam šos kopriska instrumentus. Uh, Eh, kādi tipi varētu tikt izmantot, kādi nē, un arī jaunie instrumenti, kas ir stājušies spēkā pēdējo gadu laikā konkrēti projektu obligācijas, kas ir svarīgs pēdējo gadu uh, instruments, uh, kas atrodas pilotfāzē, tāpat arī atsevišķi projekti tiek kritizēti, konkrēti pirmais, D, uh, kas ir Kastor projekts, Un arī mēs analizējam šo pilotetapu un to, kādai vajadzētu notikt e, ietekmes izpētēji gan sabiedrības, gan apkārtējās vidas ziņā. Tālāk trešajā blokā par enerģiju un klimatu runājot. Mēs apsveicam to, ka ir uzsākta no bankas puses jauna politika klimata un enerģijas ziņā, ka mēs izvērtējam to, kā ir samazināts investīcijas eh, augstoglekļa līmeņu projektos un ir nepieciešams labāk iesaisties augstas energoefektivitātes um, projektos. Tāpat arī ir lūgums pakāpeniski Eh, samazināt investīcijas neatjaunīgajām enerģijām. Tālāk nākošajā blokā, kas ir pārvaldība, caurskatāmība un atbildība, eh, kas ir parasti Eiropas eh, parlamentā uzmanības centrā esošs jautājumu bloks, mēs aicinām uzlabot uh, reklamācija mehānismu. Mēs eh, Luksemburgas apmeklējuma laikā tikāmies ar šīs struktūra vienības eh, pārstāvjiem. Mūsuprāt, šis ir nozīmīgs eh, mehānisms un vienīgais, caur kuru Eiropas pilsoņi var iesniegt savas sūdzības vai cita veida reklamācijas šai bankai. Un mēs aicinām bankas attiecīgai struktūrai uzlabot šīs vienības darbu. Tāpat arī mēs lūdzam uzlabot sadarbību ar ombudu. Turpinu. Ziņojumā ir skatīti arī finanšu vidutāju jautājumi. Mēs aicinām ierobežot sadarbību ar eh, šīm eh, struktūru vienībām, eh, nesadarboties ar neskaidras izcelsmes uzņēmumiem un apsveicam dokumentu publisko reģistru izveidošanu. Un pašās beigās ir ārējo attiecību bloks. Ir norādīti mērķi saistībā ar ārpolitiku, ir norādījumi ņemt vērā saņēmēju valstu vidas aizsardzības prasības un arī apsveicam rezultātu izvērtēšanu, kas līdz šim e, nepastāvēja, un aps, arī apsveicam nodomu publicēt ziņojumus pār esošajiem projektiem un kas tiks publicēta vēlāk. Mūsuprāt, tas ir e, pozitīvs solis. Un pašā noslēgumā priekšsēdētāji domāju, ka šis ziņojums skata bankas darbu no dažādiem aspektiem visā svarīgā investīcija paketē. Un bankas labāku iesaistīšanos investīciju darbā, jautājums, kas ir aktualizējumi, eh, tāpat arī demokrātijas un caurskatāmības jautājumi, kas ir ļoti būtiski un vēl citi. Eh, katrā ziņā esmu jūsu un ēnu referentu rīcībā, uz, lai varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies, paldies referentam. Zigfrīds Murašans, eh, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos mūsu grupas vārdā izteikt paldies referentam, ar kuru mēs esam ļoti labi sadarbojušies eh, ziņojuma sastādīšanas posmā, un esam pārliecināti, ka šī auglīgā sadarbība ar viņu un citiem ēnu referentiem eh, turpināsies līdz pat ziņojuma pieņemšanai parlamenta plenārsēdē. Eiropas investīcija banka, protams, ir kļuvusi ļoti nozīmīgai, tīpaši krīzes laikā un attiecībā uz krīzes pārvarēšanu, lai piesaistītu privātos līdzekļus un publiskos līdzekļus konsolidētu, atjaunotu izaugsmi un veicinātu nodarbinātību Eiropā. Tas saistīts arī ar e, bankas lomu komisijas investīciju paketē un mūsu komiteja, protams, jaunajā ziņojumā skatīs atsevišķi investīciju paketi, pārāk lielu uzsvaru šobrīd uz to nelikšu līdz ar to. Un atgādināšu, ka mums ir jānodrošina, ka investīcija pakete ļautu Eiropas investīciju bankai pildīt savu mandātu un ļautu Eiropas Savienības budžetam eh, pildīt savu misiju. Kas attiec uz 315 miljārdu investīciju paketi un tā saistība ar Eiropas Investīciju banku, mums jāskarās, vai bankās jaunā loma neprasa arī papildus personālu bankai, lai tā varētu pildīt jaunās uh, eh, pilnvarus. Un uh, Mums vajadzētu pārbaudīt to un novērst e, to, lai sit, rastos situācija, ka darb, darbinieku pietrūkst. 2013. gadā, slēdzot 2012. gadu finansējuma apjoms pieaudzis par 37%, kas ir ievērojams pieaugums Mūsu politiskās grupas vērtējums ir tāds, ka bankai bijusi pozitīva loma atbalstot eh, publiskās un privātās investīcijas, un tāpēc mēs eh, sadarbosimies ar referentu, varbūt eh, pamainot mazliet ziņojumu sākumu, šobrīd ziņojums sākas ļoti kritiskām piezīmēm par Eiropas investīciju banku, balstoties uz samazinājumu investīcijām Eiropas ekonomikā es domāju, ka Eiropas Investīcija banka nav ne eh, galvenais, ne arī vienīgais eh, atbildīgais par investīcijām Eiropas ekonomikā. Līdz ar to sākt ziņojumu ar tik kritisku atziņu, mūsuprāt, nav īsti atbilstoši Eiropas Investīcija bankas centieniem. Uh, Mēs uzskatām, ka bankai bijusi pozitīva loma investīciju piesaistē un darba vietu izveidas veicināšanā. Dažas pavisam īsas lietas, ko es vēlos pieminēt par uh, atsevišķām ziņojuma sadaļām. Vispirms uh, referents ļoti pareizi pieminēja to, cik uh, grūti ir finansēt mazos vidējos uzņēmumus, bet uh, kopumā mēs uzskatām, ka MVU loma nav pietiekami uzsvērta, tīpaši attiecībā uz savstarpējo miedarbību un attiecībām starp eh, maziem vidējiem uzņēmumiem un Eiropas investīciju banku. Vairāk kā 230 tūkstoši mazo vidēju uzņēmumu tieši ar EIB atbalstu saņēma pieeja finansējumu, kurš veido vairāk kā 21 miljārdu eiro. Tā kā šie skaitļi ir diezgan ievērojami. Mēs uzskatām, ka atsevišķa sadaļa par maziem vidējiem uzņēmumiem būtu jāiekļauj šajā ziņojumā, jo finansējums eh, maziem vidējiem uzņēmumiem eh, kā tendence saglabāsies un tiks paplašināta, izmantojot mikrofinansēšanas instrumentu un jauno izaugsmas veicināšanas iniciatīvu. Tas, protams, ļaus atbalstīt MVU, it īpaši inovatīvus MVU Un eh, nākamais punkts - inovācija, pētniecība, infrastruktūra. Tā ir vēl viena joma, kur mēs eh, eh, vēlētos atsevišķi redzēt šajā ziņojumā. MVU saistībā ar inovāciju un pētniecību, papildus tam arī infrastruktūra, tam visam kopā jā, jāpadara Eiropas ekonomika vēl konkurētspējīgāk un pievilcīgāk investoriem. Nākamais Es eh, pozitīvi vērtēju bankas lomu finansējot tīrās enerģijas projektus. Tāpat arī uzskatu, ka šai tendencē ir jāturpinas Man gan ir zināmas bažas e, saistībā ar to, ka tikai viens e, šis projekts e, ir pieminēts ziņojumā, kurš tiek finansēts ar publisko obligāciju starpniecību. Varbūt mums tad vajadzētu vai nu minēt visus, vai nevienu, jo pieminēt tikai vienu. Nezinu, vai tas ir labākais veids, kā rīkoties. Protams, pozitīvi vērtēju siltuma efektivitātes, energoefektivitātes uzlabošanu. Mums gan vajadzētu atcerēties, ka šis ir ziņojums par Eiropas investīciju banku, nevis par energoefektivitāti vai par klimata pārmaiņām. Līdz ar to pašreizējā klimata un enerģētikas sadaļā pamatā, nu, jāizvērtē, vai tā atbilst uh, šī ziņojuma darbības jomai par eh, projekta obligāciju iniciatīvu. Šis ziņojums dod mums iespēju arī mazliet uh, padomāt par parāda zīmju, parāda instrumentu izmantošanu, jo paredzēts piesaistīt privātos līdzekļus. Mēs sapratam, ka šie instrumenti nevar aizstāt struktūrālās reformas, uh, nodrošinātu uh, drošu ekonomikas uh, un fiskālo politiku. Treškārt par caurskatāmību piekrītu referenta aicinājumam nodrošināt lielāku caurskatāmību, jo tas vienmēr ir pamatoti neatkarīgi no tā, par kuru iestādi mēs runājam. Bet no otras puses, es domāju, mums ir arī jāatzīst uh, tie centieni, kurus banka ir veikusi pēdējo gadu laikā, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību. Līdz ar to šeit ziņojumi, ziņojumā ir iekļauts arī zināms bažas par caurskatāmības pārskatu. Man liekas, mazliet negodīgi referents šeit kritizē banku Eh, īstenībā šeit tiek runāts par tādu slepenības kultūru, nu es nedomāju, ka tas ir pamatot. Un pēdējais punkts - bankas iesaistīšanās austrumu kaimiņu attiecību teritorijā, tā kā valstīs kā Moldova, Ukraina, Gruzija, kas ir izvēlējušās ceļu uz Eiropu, un mēs uzskatām, ka tas Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Thank you. I, uh... Priekšsarētājs, paldies. Aicināšu N referents izteikties īsāk. Nākamais. Sociāldemokrāta grupas vārdā N referents Ričards Korbets. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsarētāji. Mūsu uh, N referents ir Bajiekungs, bet viņš, diemžēl, nav varējis ierasties uh, transporta problēmu dēļ. Viņš man ir atsūtījis savus piezīmes. Bet uzmanīgi es runāšu franciski, jo tas ir franču valodā uzrakstīts. Vispirms apsveicam referentu Baļģie kungu. Mūsu grupa uzskata, ka viņš ir paveicis lielisku darbu. Šis ziņojums dod iespēju padziļināti pārdomāt Eiropas investīciju bankas lomu un labāk integrēt tās kapacitātes investīciju plānā, ko ir izziņojis eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers. Projekta obligācijas varētu būt ļoti nozīmīga investīcija sadaļa Eiropas Savienībā, un tāpēc ir svarīgi eh, pietiekami ātri izvērtēt uzsāktos projektus, ir ļoti būtiski izmantot visus eh, fondus tās rīcībā, lai varētu atbalstīt reālu ekonomiku. Pašreizējais izmantošanas līmenis ir tikai par divām trešdaļām no pieejamiem fondiem. Mums ir jāmobilizē visas iespējamās svirs, lai varētu veicināt izaugsmi. Šajā sakarā lai stiprinātu Eiropas investīciju banku lomu maksimāli efektīvā veidā. Ir jāparedz adekvāta konsultēšanās procedūra ar interesētajām personām par projektu finansēšanu. Tas palīdzētu Eiropas investīciju bankai uzlabot projektu novērtēšanu, ņemot vērā E, finanšu e, aspektu un situāciju pēc būtības. Šī ir pieeja nulēs uz augšu, ko mēs zinām jau uh, saistībā ar Eiropas struktūra fondiem atsevišķās dalību valstīs. Un runājot par atbalstāmo projektu mērķi, ir būtiski cita starpā finansēt tādas iniciatīvas, kas uh, mazināt mūsu enerģisko atkarību, lai arī varētu e, mazināt mūsu e, CO2 izmešu apjomu. Runājot par caurskatāmību un pārvaldību, svarīgi ir tas, lai investīcija bankām nesadarbotos ar e, tādiem finanšu starpniekiem, kuru jurisdikcijas ir visai neskaidras. Mēs šeit varētu nosaukt eh, tā daudzus piemērus, tostarp Luksemburgu, Maurīcijas sālu vai citas. Nu, un ir eh, par vienu no prioritātēm jākļūst eh, cīņa par pret nodokļu nenomaksu un e, e, Eiropas investīcija bankā ir šajā jomā jārāda prie, e, priekšzīme. Tāpat būtisks jautājums ir privātās kredītreitīga aģentūras, kas tiek izmantotas riska izvērtēšanai. Sistēma ir jāmaina. Ir vairāk jāatbalsta MBU un vai šai sakarā E, investīcija banka pati nevarētu izvērtēt riskus, izmantojot caurskatāmību metodoloģiju, kritērijus un vairāk neizmantot privātās rītīga aģentūras. Visbeidzot, par ārējo palīdzību runājot, bankai būtu jāatbalsta e, projekti, kas atbilst Eiropas Savienības mērķiem un vispārīgiem interesēm. Paldies! Thank you. Paldies, Richard. Nākamais ir Staņislavs Odzaks, ECR grupas vārdā. Panie przewodniczący, szanowny sprawozdawco, panie, panowie. Priekšsēdētāj kungs, e, referenta kungs, dāmas un kungi. Kā priekšsēdētājs lūdzu, es izteikšos īsi. Uh, Es pirms vēlos sacīt, ka referents jau no paša sākuma strādā ļoti atvērti. Viņš centās iedzināties dialogās, sadarboties ar ēnu referentiem. Paldies par līdz šim paveikto. Mūsu referenta e, paustais liecina, ka ziņojums ir pareizajā virzienā, piekrist e, investīciju plānam, jautājums, kur viņš dabūl šos 315 miljārdus, bet, nu, tas ir kaut kas tāds, par ko mēs esam eh, jau lēmuši, apstiprinājuši, un atcīmēs, šī nav īstā vieta, kur to de debatēt. Par pašu ziņojumu man ir vairāki komentāri attiecībā uz projektu izvērtējumu. Piekrītu referentam, ka projekti ir visaptaroši jāizvērtē, tā skaitā veicot sabiedriskās uzklausīšanas. Uh, ja tas palīdzēs ietekmēt eh, vietējās kopienas, piemēram, attiecīgā projektā. Tāpat ir nepieciešams izvērtēt eh, projektu no ekonomiskā ieguvuma puses, vai tas rada ekonomisko izaugsmu, piemēram, reģionos ar augstu bezdarbu. Tajās teksta daļās, kurā referents runā par energoefektivitātes projektiem Tur es vēlētos eh, redzēt arī uzsvērtus ekonomiskos iegūmus, un to var viegli eh, uzlabot. MVU tālāk. Eh, vairāk kārt ir atsaucas uz MVU veiktas, bet, manuprāt, EIB ziņojumā ir atsevišķa sadaļa par to. Aptuveni 30% no finansējuma tika izsniegta kā aizdevuma maziem vidējiem uzņēmiem, tādējādi radot arī jauns darbvietas. Atbalsta MVU ir īpaši svarīgi saistībā ar darba vietu izveidi uz vietas. Līdz ar to ziņojumā vajadzētu likt lielāku uzsvaru šo jautājumu. 2013. gadā pirmo reizi uh, bija pieejami mikrofinansējuma aizdevumi. To mums vajadzētu vairāk uzsvērt. Noslēgumā vēlos paust atbalstu referentam. Mums vajadzētu atbalstīt Eiropas Investīciju banku, lai tā finansētu projektus, kuri koncentrējas uz energoefektivitātes uzlabošanu, bet mums nevajadzētu iepriekš jau noteikt, kur, no kuriem projektiem atteikties. Projektu atbilstīgai izvērtēšanai būtu tieši šāda loma. Es atbalstu 20. punktu, eh, kā tas šobrīd ir rakstīts. Paldies, ak priekšsarētājs. Alde grupas vārdā. Pēters Jēceks. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos vispirms pateikties referentam par šo ziņojumu projektu, par viņu vēlmi panākt vienprātību un par šo konstruktīvo pieeju līdz šim. Šeit ir vairāk ļoti spēcīgi elementi ziņojumā, bet es vēlos uzsvērt un atkārtot to, ko iepriekšējais runātājs sacīja, ka vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz maziem vidējiem uzņēmumiem šajā ziņojumā. Es uzskatu, ka MVU ir viens no galvenajiem elementiem Eiropas Savienības nākotnes labklājībā. Tāpat es vēlos uzsvērt, ka nepieciešams eh, runāt arī par eh, jaunām dalību valstīm un eh, investīciju nepieciešamību, tīpaši saistībā ar energoefektivitāti. Es uzskatu, ka tas būtu iegūms visiem, un palīdzētu virzīties eh, tuvāku eh, energoefektīvai ekonomikai. Tāpat es uzskatu, ka ir svarīgi atcerēties, ka Eiropa ir klimata pārmaiņu apkarošanas priekšgalā vai politikas veidošanas jomā, cīnoties ar klimata pārmaiņām. Un kaut arī tas ir atzinīgi jāvērtē, mums tomēr nevajadzētu aizmirst to eh, tās jomas, kur eh, Eiropa atpaliek, piemēram, MVU un investīcijas. Attiecībā uz atsauc uz Junker plānu es piekrītu, ka šim ziņojumam būtu jākoncentrējas uz eh, investīciju plānu kopumā, nevis par par investīciju nepieciešamību kopumā, nevis par atsevišķu šo plānu. Par to būs atsevišķi eh, ziņojumi. Eh, esmu eh, interesēts apturpināt apspriešanu tad, kad tiks iesniegt arī citi grozījumi. Paldies! Paldies! Tālāk goja grupas vārdā. Papadimulis kungs. Nav. Marija, man, man tie. Jā, jūs to nemēģināt. Paldies! priekšsēdētājs. Esmu tajā pašā situācijā kā sociālistu kolēģis Dimitrijus Papadimulis. Nevarēja ierasties šodien transporta problēmu dēļ, bet, nu, katrā ziņā. Cerams, ka šis streiks būs kaut ko grēvis, bet tagad uh, Nolasīšu dažas piezīmes, ko kolēģis Dimitris ir nosūtījis. Daži jautājumi, kurus gribēju pieska, eh, kuriem gribēju pieskarties, jau izskanēja sākumā, bet es tomēr balstīšos uz Dimitrijus nosūtītā komentāru, un tāpēc runāšu to angli, darīšu to angliski. Viņš vēlas pateikties referentam, uzskatot, ka šis eh, ziņojums ir ļoti labs eh, sākuma punkts eh, un palīdzēs veidot diskusiju par investīciju bankas lomu un skar lielāko daļu no svarīgākajiem jautājumiem. Mūsu bažas par EIB darbību ir šādas. Jautājums saistāms ar lielāku atbildību un Eh, caurskatāmību. Šeit eh, mūsu referents vēlas uzsvērt vairākas problēmas. Problēmas, kas saistība ar atbildību un caurskatāmību, atlases kritērijiem, projektu piemērotību un maksātnespējas eh, problēmām finanšu starpnieku institūcijās. Mēs sākumā vēlamies aicināt uzlabot finanšu kontrolu attiecībā uz starpnieku iestādēm tīpaši attiecībā uz eh, tām darbībām, ko veic šīs iestādes. Dimitris otrkārt vēlas uzsvērt eh, to, ka banka ir publiskais aizdevējs, tā tomēr pieturās pie tādas banku mentalitātes un eh, nav primāri ieinteresēta uh, ekonomikas attīstības veicināšanā, bet gan vairāk domā par eh, peļņas gūšanu no ieguldījumiem. Līdz ar to ir nepieciešams eh, labāk eh, līdzsvar atrast ar vērtējumu 3A un labākajiem iespējamiem ieguldījumiem. Lielākā daļā gadījumi, tīpaši krīzes apstākļos, šie priekšnosacījumi ir šķēršļi drīzāk investīciju veikšanai kas neļauj veicināt nodarbinātību. Trešā problēma saistīta ar aizdevošanas eh, apjomu problēmām. EIB varētu būt īpaši svarīga loma tajās valstīs, kas saskarās ar eh, fiskālām problēmām, jeb kuras ir korekcija programmā. Uh, Tas pa varētu palīdzēt iziet no krīzes, atbalstot ieguldījumus, kas veicina ilgspējīgu attīstību, nodarbinātību un samazināt bezdarbu. Ceturtā problēma saistīta ar projektu eh, obligāciju iniciatīvas eh, izvērtēšanu. Šeit ar nestāju daudz ko sacīja, bet es vienkārši lasu, kas man ir iedots. Mūsu bažas saistīts ar to, ka ja, vai tas ir eh, atbilstoši instruments vai nē. Par to, cik šis eh, naudas fondu instruments ir atbilstošs. Mums ir vispārēji kritiska pieeja attiecībā uz PPI izmantošanu. Līdz ar to iniciatīvas izvērtēšanas posmā ir jāiesaista gan eh, publiskās iestādes, gan arī citi Un tie infrastruktūras pro, projekti, kas tika finansēti izmantojot PPI, eh, netika ņemts vērā iedzīvotāji interesi. Līdz ar to mums ir jānodrošina, lai projektu obligācijās tiktu ņemtu vērā eh, nepieciešamie priekšnosacījumi, lai izvairītos no dažādām problēmām. Dimitris nu, ir dažādas piemēras arī minējis, un tad es vēlos Kastor projektu Spānijā pieminēt, pasantas lietu. Tas būtu jāņem vērā šajā analīzē. Un noslēgumā piektā problēma saistīta ar makroekonomiskajiem nosacījumiem attiecībā uz investīciju iniciatīvām. Tām nevajadzētu būt saistītām ar fiskālās korekcijas programmām, ekonomisko pārvaldību un memorandumu korekcijas programmas atbilstība nevar būt kā priekšnosacījums investīciju plāna īstenošanai. Līdz ar to mēs eh, centīsimies eh, uzlabot šo ziņojumu ar saviem grozījumiem un vēlamies vēlreiz pateikties referentam par paveikto darbu. Paldies! Priekšsarētājs, paldies! Marko Zanni, EFDD grupas vārdā. Sì, il mio collega non è potuto essere qui e non mi ha lasciato un testo. Paldies, mans kolēģis ir, nevarēja ierasties, viņš man ir atstājis eh, tekstu, bet tā kā man kā mm, grupas koordinatoram jābūt arī eh, kokobū, tad, nu, nezinu, kā var tikšu galā. Par projektu obligācijām mums vislielākās bažas ir. Komisijas 2012. gada plānā mēs redzējām, ka šī eh, projekta obligācijas eh, tika izmantots kā tāds superlīdzeklis Kasto. Un tur, kur ir vietējās varas iestādes un publiskās iestādes, runāja par eh, organizētās noziedzības struktūru iefiltrēšanos iepirkuma procedūrās, lai tiktu klāt pie publiskajiem līdzekļiem, ko, protams, mēs nekad nevaram pieļaut. Nu, man liekas, tas bija liberālās grupas kolēģis, kurš teica, ka ir nepieciešams skaidri noteikt parametrus. Ir nepieciešams uh, nodrošināt, ka ir uh, tiešām ekonomisks iegūms no šiem lielajiem projektiem, jo savādāk mēs vienkārši varam dot naudu maziem vidējiem uzņēmumiem daudz tiešākā veidā. Nav nepieciešams šādas starpnieku struktūras. Uh, Tad mēs arī varbūt labāks rezultāts varētu eh, sasniegt eh, eh, sabiedriskā publiskā iepirkuma izteiksmē. Un tā mums ir jāizvarās, lai organizētā noziedzība mm, varētu iefiltrēties šajā procesā. Arī attiecībā uz Junkera plānu Itālijai tur solīja 37 miljārdi Cerams, ka tas e, viss netiks iztērēts lielajiem projektiem, ja tā nebūs laba ideja. Priekšsēdētājs, paldies. Tagad brīvais mikrofons. Anemans. Pie... Paldies, priekšsēdētāji. Es ierosinātu paskatīties, kāda šeit ir loģika. Mēs šobrīd esam izšķirošā situācijā aizdevumi no privātām banku iestādēm kopumā ir par gan īsti ceturdaļu samazinājušies. Kā mēs varam pieņemt šādu loģiku, ka jāturpina pašreizējās investīcija tendences? Mums ir nepieciešams palielināt šos pieejamos limitus un skaidru nospraust mērķus EIB eh, e investīciju plānam. Tie pagaidām nav pietiekami labi paskaidrot, lai finanšu līdzekļi nonāktu līdz MVU. Investīcija banka līdz šim bijis kā papildu instruments, jo šo finansējumu apmaksā nodokļu maksātāji. Un tas ir arī instruments, kurš eh, pats par sevi nevar atjaunot uzticēšanos, kas trūk šobrīd Eiropas Savienībā. Uh, Līdz ar to ir nepieciešams struktūrālais atbalsts. Pirmais paradoks ir šī pretrunas ar bāzels standartiem, kapitāla buferiem, kurus mēs prasam, lai bankām tie būtu, un to faktu, ka kreditlīnija piešķiršanā, lai izkustinātu ekonomiku, tie netiek izmantot. Vēl viens paradoks. Mēs koncentrējamies uz uh, ilgāka termiņa dārgākiem fondiem, dārgākiem instrumentiem. Tāpat laikā privāta investoriem nav interese. Un tas varbūt ir saistīts ar to, ka mēs nesniedzam tādas investīcijas, kas būtu ilgtermiņa un arī pietiekami interesants. Un vēl viens paradoks. Ja jūs sakat, ka EIB neatbalsta dzīvotspējīgs un ilgspējīgs projekts, kas ir ilgtermiņa projekti un e, atbilst patērētā interesēm. Tur es domāju, pat nav ko e, piebilst, ja EIB vēlas turpināt savu darbību tieši tādā pat veigā. Un šeit vairāk ir arī struktūrāls problēmas. Nevis tikai runa par to, ka e, EIB ir samazinājusi aizdevumu. Šeit ir vairāk iemeslu, kāpēc kredīti netiek piešķirti. Paldies, Nīna Džil tālāk. Thank you, uh, Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju teikt, ka, protams, ir ārkārtīgi daudz interesanti, kas teikt, pateikt ziņojumā attiecībā uz EIB lomu un it īpaši arī attiecībā uz mikrofinansējumu. Uh, sociālo un finansiālo iekļautību, investīcijām Eiropas jauniešos, MVU. Nu, te var tikai atsaukties uz to tiem, kas teica, ka jā, labs darbs paveikts. Ir arī atsauce uz Junkeru pakotni un to, cik izšķirīga loma būs tās īstenošanā EIB, un te nu gribēju gan izteikt komentārus. Uzskatu, ka, protams, ir svarīgi uh, lai ir darba komanda, kas atlas pareizos projektus un neizvēlas tikai IFI projektus. Un ir ļoti svarīgi, lai nevis turpinam pierēst, pievērsties tiem projektiem, kas ir jau ir gatavi vai saņem kaut kādu, nezinu, 3A vērtējumu, bet svarīgi, lai investīcija pakotne ir atbilstīga. Pārskatāmība ir jāuzlabo. Ja ir vajadzīga patiesā Eiropas pievienotā vērtība, un ceru, ka mums būs vēl arī citas iespējas par to apspriesties. Bet gribu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi, tad, kad runājam par to, kā mainās EIB loma, un tā būs ar katru brīdi arvien centrālāk turpmāk. Paldies, saka priekšsādātājs Katrīns Tailer. Priekšsādātāji, paldies! Paldies referentam, ānu referentiem par ieguldījumu. Tiešām ļoti liederīgas diskusijas. Un, manuprāt, atkal no jauna uzsver to, cik svarīgi e ir EB, ir EIB, būtu ļoti liederīgi, ja EIB varētu iesniegt to projektu sarakstu, kas tiek e, finansēts ar šiem līdzekļiem. To būtu labi redzēt arī vēlētājiem, tā lai viņi redz šos praktiskos piemērus, kas ir noticis. Nu, varbūt referents varētu uz to mūdināt. Jo, nu, lūk, būs virkni atkal jaunu projektu kas nebūtu saņēmuši finansējumu, ja nebūtu šī EIB atbalsta. Un tas ir ļoti svarīgi, ja redzam, kādi jautājumi un problēmas pastāv attiecībā uz MVU un tam līdzīgi. Tad eh, lūk, 50% vairāk finansējuma MVU. E, eh, un tā tālāk. Būtu ļoti labi, ja mums būtu nu, rokās tad praktiski piemēri, tā lai mēs varam doties pie vēlētājiem un ļoti labi ilustrēt to, kā strādā EIB un kā tā palīdz mūsu vēlētāju apgabalos. Viena lieta vēl, ko gribēju uzsvērt, runājot par valdēm. Nu, lūk, vismaz viens sieviešu kāds pārstāvis, nu, ar to varbūt nepietiek, es domāju vajadzētu mudināt arvien vairāk sievietes līdzdarboties šādās valdēs, struktūrās. Manuprāt, nedaudz skumji, jā, ka ir tikai šāda prasība. Skatīsimies 2013. gadu ziņojumu kaut vai. Viena trešā daļa no finansējuma klimatu pārmaiņu projektiem tas atbilstīgi un to vajadzētu vērtēt atzinīgi. Bet, nu jā, šis jautājums vēlreiz par sievietēm e, valdēs. Tas ir arī tāds aktuāls jautājums. Paldies, bērns Luka. Um, jā, film. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es vēlējos tikai īsi papildināt, ka, manuprāt, šeit vajadzētu ziņojumā arī iekļaut informāciju par to, ka EIB vajadzētu skaidrāk noteikt uh, to, kādā veidā tiek veidots reģionālais investīciju sadalījums. Investīciju trūkums tomēr ir ļoti nevienlīdzīgs, ja mēs skatāmies sadalījumu pa Eiropas Savienības dalību valstīm, it īpaši Eirozonas valstīm. Līdz ar to jautājums saistībā ar EIB, tad izskatās, ka tiek risināts tā, kur investīcija trūkums ir vislielākais, tur arī visvairāk tiek ieguldīts. To vajadzētu skaidri arī pieminēt. Un tad šis sadalījums starp publiskajām investīcijām, it īpaši valsts infrastruktūrā un privātajām investīcijām. Arī tur ir jāskatās attiecībā uz investīciju trūkumu, izvērtējot uh, kur ir vislielākais deficīts attiecībā uz investīciju darbību, vai tiešām runāja par infrastruktūru, jeb tomēr daudz vairāk par eh, privāto investīciju trūkumu. Un ko tieši investīcija banka mētiecīgi cenšas izdarīt attiecībā uz investīcijas eh, darbības trūkumiem. Paldies! Thank you. Now it's time to listen. Paldies! Nu, tad uzklausīsim tagad EIB pārstāvis. Thank you uh, very much. Uh, Liels paldies. EIB pārstāvis no Brīseles. Pirmām kārtām gribu teikt paldies jums, komisijai un arī Urtas un kungam par viņu ieguldīto šai darbā. Protams, ka ir ļoti svarīgi arī, lai Eiropas parlaments iesaistītos šai darbā un EIB darbā. Bet gribu jums arī pastāstīt, ka tas, protams, ir eh, tāds, nu, motivējošs faktors, nu, no otras puses raugoties. Mums, bankas darboņiem, ir ļoti liederīgi saprast, ka mūsu pārbaudes, kas mums skatās parlaments un parlamenta profesionāļi. Un es arī iepriekš esmu novērtu, novērojis, ka jūsu piezīmes pēc tam vēl ļoti ilgi atbalsojas mūsu darbā bankas departamentos, un viņi domā, kā jūs idejas īstenot. Paldies par to tāpēc. Nu, varbūt vislabāk es varētu pievērsties pārstiem jautājumiem, kas tādā vispārīgā kārtā tik minēt no deputātu puses. Pirmām kārtām ka tiek runāts par to, ka debats it kā nav īstajā laikā, jo, lūk, šobrīd cenšamies īstenot jauno grūdienu investīcijām Eiropas Savienībā, kas tika pirms tikai nedēļas pasludināts šeit parlamentā, to darīja Junkers. Nu, varbūt mazliet tāds vispārīgs informācijas, kas, manuprāt, labi iedars jūsu analīzē. Pirmām kārtām Kapitāla palielinājums, kas notika pirms diviem gadiem, ļāva mums dot papildus investīcijas projektos kopumā apmēram 180 eh, miljardu apmērā trīs gadu garumā. Šobrīd izskatās, ka nu, tas tiešām arī būs iespējams, tas materializēsies. Tas nozīmē, ka kapitāla pieaugums par 10 miljardiem uh, beigās būs radīs papildus 200 miljārdu papildu projektu investīciju. Bet, nu, jautājums ir par to, vai tas ir pietiekami un vai tas palī ir palīdzīgi. Nu, palīdzīgi tas ir pilnīgi noteikti. Kā jau pārstāvi no īrijas teica, ja turklāt ir zināms reģionā, kur tad EIB aktīvi darbojas, šie iedzīvotāji labi redz, kā tas viņiem palīdz. Bet vispārīgi runājot, vai ar to pietiek, nu, tad tādā gadījumā, bet, protams, ir nē. Mēs veicām analīzi konstatējam, ka ir pāris milzīgu iztrūkumu. Viens šāds iztrūkums ir infrastruktūra investīcijas. Atsevišķās valstīs e, tas ir vairāk raksturīgi, citās mazāk. Vēl viens jautājums, vēl viens iztrūkums ir kaut kas tāds, kas parādījās ne tikai finanšu krīzes kontekstā, bet kas ir bijis aktuāli jau vairāk kā 20 gadus, ir pakāpenisks arvien pieaugošs investīciju trūkums novatorismā. Mēs atpaliekam, mēs atpaliekam no mūsu lielākajiem konkurentiem gandrīz pat jau 20 gadus tie brīdī, kad runājam par investīcijām novatorismā. Tas nozīmē, ka netrūkst investīcijas konkurētspējā šajā pasaules daļā. Un tad otra lieta, protams, redzam, ka šīs trūkst arī investīciju vēlmes no privātā sektora, privātās bankas, Eh, un, protams, pakļaut citam regulējumu un tā tālāk, un tas nozīmē, ka arī viņu manevrēšanas iespējas ir ierobežotākas. Ja mēs visu to sasumējam kopā, tad rodas diezgan konkrēts būtisks pieprasījums pēc iespējām izveidot tādu instrumentu, kas ļautu eh, likviditāti un tā tirgo pastāv veidot investīcijas. Un šis instruments varētu būt, nu, kaut kas tāds, pie kā mēs tieši šobrīd kopā ar komisiju strādājam. Tas būtu tā, tā būtu tāda schēma, kas ļautu privāto kapitālu eh, iekļaut riskantākos pasākumos, tāpat laikā piedāvājot zināmas garantijas, tādējādi nodrošinot šo kapitālu kustību. Pie tā šobrīd strādājam. Un pilnīgi noteikti, tikko būs mums arī kas konkrētāk zināms, mēs liksim jums informāciju kliekšā, dom, priekšā, domājams, turpmākos divus mēnešus jau kaut kas tāds parādīsies uz jūsu galdiem. Tālāk pāris punkti tika minēti, ņemot vērā pašreizējo analīzi eh, no jūsu komitejas puses, uz kuriem vēlos teikt lūko. Domāju, ka ļoti labi, ka pievēršat uzmanību MVU. MVU, kā mēs zinām, veido 80-85% nodarbinātības Eiropā. Un tāpēc viņi patiešām ir ekonomikas mugurkauls. Protams, ka darbību esam pastiprinājuši apmēram par 50% līdz 40 miljardiem. Pagājušajā gadā 21-22 miljardi palielinājums īpaši ņemam vērā šo pašu kapitālu. Vai ar to pietiekums, protams, atkal nē? Prognozes var atšķirties, aplēses tāpat, bet šķiet, ka pieprasījums ir apmēram 10, 15, varbūt pat 20 reižu lielākas summas nekā varam piedāvāt. Tātad mēs varam piedāvāt tikai nelielu ieguldījumu kopējā uh, Eh, kreditēšanām. Mēs centīsimies tomēr kļūt efektīvāk, to darīsim arī attiec tajā brīdī, kad īstenosim Junker plānu, nešaubīsimies. Nemirkli, ja būs, parādīsies kaut kāds iespējas būt efektīvākiem. Vēl viena lieta, ar ko šobrīd nodarboties arī jūs, ir enerģijas joma. Enerģija un energoefektivitāte. Kā jūs zinat, un tas arī ir ticis teikts, Mums apmēram 1 ceturtā, respektīvi konkrētāk 27% investīciju tiek ieguldīti vide, vides, vidē draudzīgiem klimata pārmaiņas apkurojošiem projektiem. Eh, Eiropā. Nu, ārpus Eiropas tā, tā ir tepat runājam par vienu trešo daļu kreditēšanas līdzekļu. Kā jūs zinat, mēs esam pilnībā apņēmušies eh, sasniegt Eiropas komisijas noteiktos mērķus kas attiecas uz siltumnīca efektu radošo gāzu izmešu samazināšanu, un mēs paši arī esam ieviesuši jaunu emisiju ierobežojumu izpildes standārtu. To mēs piemērojam visa veida fosilo enerģiju eh, ģenerēšanas projektiem. Uh, un skatāmies, lai netiek pārsliegt zināmas sliekšņa vērtības CO2 kontekstā. Tātad klim, darbība klimata pārmaiņa apkarošanas jomā ir ļoti svarīga lieta Eiropas Savienībai un, protams, attiecīgi arī EIB. Nu, var jau būt, ka jūs Hmm, to esat pamanījuši, mēs esam nākuši klajā arī ar paziņojumu par rīcību klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Tas bija pirms gada un grasamies tagad arī drīzumā pārskatīt mūsu pieeja šai ziņā, darīsim to nākamgad. Un, protams, ka jūs visi šai pārskatīšanas darbā arī tiksiet iesaistīti tieši tā, kā tas notiek publisku uzklausīšanu un konsultāciju laikā. Šis konsultācijas sāksies jau nākamā gada sākumā pēc piecām nedēļām. Un tad, jā, tad, kad runājam par energoefektivitāti, mēs patiešām virzamies uz šīs nianses spēcināšanu. Mēs to redzam arī jaunajā eh, projektu atlases kontekstā, Junker plāna saistībā. Te ir virkne daudz tādu potenciālu labu projektu, ko mēs, protams, arī izskatīsim un izskatīsim padziļināti e, turpmākajos gados. Viena lieta arī, ko daudz no jums min, ir šī mūsu riska uzņēmība, ja vēlme uzņemties risku, un te ir arī mastāp, zinām, tāda pārpratuma. Daži saka, mums vajadzētu uzņemties lielāku risku, cita atkal saka, ka nē. Ļaujiet man jums tādos vienkāršos vārdos pastāstīt, kā mēs pieejam šai lietai. Mums ir 3A vērtējums, bet tas nav nekāds fetišs. Tas nav kaut kas tāds, ar ko mēs tikai vienīgi lepojamies un tam līdzīgi. Nē, bet pamatojums ir pavisam vienkāršs. Pirmām kārtām, uh, tā kā mums ir šis 3A e, vērtējums, tad mēs varam aizņemties līdzekļus kapitāla tirgu ļoti lēti, un aizņemoties lēti savukārt, mēs šo priekšrocību nodedam tālāk gala patērētājiem. Un var jums tikai un vienīgi apliecināt, ka tikko mūsu, kreditē, mūsu kreditēšanas izdevumi pieaug, tad arī gala lietotājiem vairs tas nebūs tik izdevīgi, un mēs nevaram viņiem vairs šo izdevīgumu piedāvāt. Tas var radīt problēmas. Nu, un, protams, vēl viena lieta kad runājam par investoru attiecībām, tad jūs zinat, ka mēs, protams, katru gadu dodamies lūk šai tirgū, eh, lai savāktu līdzekļus apmēram 78 miljārdu, 80 miljārdu eiro, un liela daļa no investoriem vēlas, lai zi, būtu arī viņu investīti, no viņu līdzekļiem daļa tiktu veikta 3A vērtēji atzīmes investīcijās, jo citādi viņi tad nav ar mieru investēt. Nu redzat, gan arī puse no investoriem mūsu obligācijās nāk no teritorijām ārpus Eiropas, un viņi investē, varbūt tāpēc, ka, protams, viņi mīl Eiropu, bet pārsvarā, protams, ka viņi vēlas vienkārši drošu peļņu un drošas investīcijas paši savā labā nenoliedzam. Tāpēc tā prasība, kas mums jāievēro. Un varbūt viens tāds pēdējais punkts jo par to arī tika izteikts virkne piezīmju, kas man likās ļoti atbilstīgas e, projekta obligācijas. Nu, vienkārši, lai izvairītos no kādiem pārpratumiem. Mēs šobrīd īstenojam tikai vienīgi izmēģinājumu posmu. Pieci projekti, pieci projekti tik, ir tikuši tikai apstiprināti. Uh, pāris projekti vēl ir tādi, kas varētu saņemt finansējumu šai izmēģinājumu posmā. Un šis posms, tieši tāpat kā mēs vienojāmies, ietver tāds sektors kā transports, enerģija un telekomunikācijas. Bet, kā jūs labi zināt, un tas noteikti nebūs jums nekāds pārsteigums, šai izmēģinājumu posmā ir ik pa sešiem mēnešiem jāsagatavo ziņojumi ne tikai Eiropadomē, bet arī jums, Eiropas parlamentam. Tās to veicam kopā ar Eiropas komisiju, lai konstatētu, kāda tad ir situācija, kāda ir virzība tālāk. Un gribētu vēl piemetināt, ka šī projekta obligācija iniciatīva tiek pakļauta tieši tādiem pašiem striktiem izvērtējumu un uzraudzības standartiem un darbības izpētes standartiem, ko piemērojam visiem citiem projektiem, ko bankā kreditējam. Tas attiecas arī uz atbilstības jautājumiem. Tad tā nav, ka šie projekti tiek kaut kādā citā veidā apstrādāt. Nē, tā ir daļa no tās pašas procedūras, un par to arī mūs var saukt pie atbildības. Jūs zināt, ka ir tikus veikt arī revīzija par šo izmēģinājumu īstenošanas posmu. Revīzija ņēma vērā progresu īstenošanas procesā teica, ka progress ir atbilstoši, apmierinoši, tik ierosināts arī virkni korekcijas, par ko ies vajadzētu pārdomāt, tātad kopēji var būt finansēšanas instrumenti un tam līdzīgi. Un kā jūs arī zināt, tad revīzijas rezultāti ir publicēti mūsu mājaslapā. Tidēji ir arī atsaucas, un ar tā, par tām es ar jums arī apspriedies vienu otru šeit. Uh, nesen par šo kastoru projektu. Detaļās šai ziņā neiedzināšos šobrīd, bet eh, tikai gribēju jūs lūgt eh, atcerēties, ka mēs ļoti uzmanīgi, precīzi sekojam procedūrām, ievērojam tās tieši tāpat kā visu citu projektu gadījumā, tad, kad runājam arī par projektu obligāciju projektiem. Priekšādātē. Nu un tad noslēgumā varbūt bija arī, gribu komentēt pāris piezīmes par atbilstību un pārskatāmības jautājumu. Pirmām kārtām, protams, ka mums ir vesels mehānisms, kas nodrošina šos atbilstības ievērošanu. Tas ir mehānisms, kas ļauj mums regulāri uh, noturēt informācijas, aktualizēšanas, e, tikšanās, nu ne tikai bankas ietvaros, bet arī ar organizācijām ārpus bankas, lai mēs e, informētu par šo nepieciešamību un prasībām. Un pamazām, pamazām ir šāda zināšana, saprašana arī radusies, kas, kas notiek, kas ir šī publiskā atskaitīšanās spēja atbildība. Šobrīd grasamies pārskatīt sūdzību mehānismu jau atkal, ņemot vērā to pieredzi, ko esam uzkrājuši līdz šim. Darīsim to nākamgad, būs mums arī publiska uzklausīšana, šķiet februārī sāksies. Un jūs jau zināt, ka mēs cieši strādājam kopā arī ar Eiropas ombudu. Tas ir ļoti svarīgi, jo arī tas pastiprina šo kontrolēšanas uzraudzības funkciju. Kad runājam par pārskatāmību, tad gribu jūs lūgt atminēties ka rīkojām konsultācijas pašreizējās EIB pārskatāmības e, politikas pārskatīšanas procesā, tas bija pirms pusgada, mērķis šim pārskatīšanas procesam ir padarīt politiku daudz fokusētāku, lietotājiem draudzīgāku un to tālāk saskaņot ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jūs jau zināt, ka esam šobrīd arī sasaistīti ar uh, starptautisko palīdzības sniegšanas pārskatības iniciatīvu. Mēs bijām vienu, vienu no pirmajām institūcijām, kas pieslējās šai iniciatīvai, un tas nodrošina tālāku pārskatāmību arī, kad runājam par finanšu plūsmām, kas paredzēts reģioniem ārpus Eiropas Savienības. Kad runājam par vispārīgiem punktiem, tad šķiet, eh, nu, esmu sniedzis atbildes. Ja nu trūk atbildes uz kādu konkrētu specifisku jautājumu, tad droši vajadzājiet. Paldies, priekšādātājs turpin, tālāk došu vārdu referentam. Un gribu jūs lūgt izteikties īsi, jo mums jāsaka, diskusijām bija vajadzīgs daudz vairāk laika. Un mums atkal jāķers pie nākamā darba kārtības punkta. Tas jādara piecos precīzi. Paldies! I would also, I would only take the, the, the opportunity to... Es gribētu izmantot iespēju pateikties visiem par komentāriem, manuprāt. Ir vispārīga vienprātība par to, kā mēs varam turpināt darbu, un ir vienprātība par to, ka jāsamazina investīciju plājas Eiropas Savienībā, un arī piekrītam tam, ka Eh, ziņojums neatiec uz eh, Junker paketu kopumā, bet galvenokārt uz investīcijas banku lomu, tāpat MBU jautājums, to jūs uzsvērāt, tautas partijas alga kolēģi sacīja, ka tam ir jāpievērš lielāka uzmanība. Tālāk par nodokļu paradīzēm, ko pieminēja sociālistu kolēģis, mēs uh, Eh, pilnībā varam piekrist, ka pie tā ir jāstrādā un jautājums par atbildību. Tas jau tika pieminēts. Vietējo pilsonisko spēlētāju piesaistīšana ir būtiska varu tam piekrist, un par projektu obligācijām to pieminēja jau citi kolēģi, no taiskaitā no FDD. Mēs šajā sakarā zinām, ka tas ir pilotu projekts, mēs gribam piedāvāt kritisku novērtējumu un arī lūdzam banku to darīt, jo mēs zinām, ka atsevišķi projekti ir. Um, bijuši skatīti visai delikātā gaismā un varbūt eh, eh, varbūt tāpēc arī tas ir iemesls, kāpēc šī, eh, šis aspekts tiek skatīts ziņojumā. Tāpat man likās būtiski atzīmēt ka tik tiešām padome ir tikai viena sieviešu kārtas pārstāve. Es redzu, ka kolēģi e, mani vairs nedzird, bet ņemot vērā to, ka mūsu laiks aizrit un arī mūsu um, e, EIB pārstāvis nevar vairāk būt kopā ar mums, gribu vēlreiz pateikties viņam par to, ka viņš ir bijis. Um, bijis atsaucīgs eh, sadarbībā un katrā ziņā mēs mēģinam atzīt to, ko banka ir paveikusi un norādīt to, kad ir. Ja mēs apsveicam ļoti daudzas bankas veiktās darbības atbildības citā ziņā, bet, protams, kā tā kā mēs esam parlaments, mēs tiecam arī kritisku izvēli. Es saprotu, ka laiks, laika ir ļoti maz un tāpēc nav eh, šeit iespējas pilnīgi visu izklāstīt, tāpēc gribu vēlreiz pateikties pār sadarbību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad termiņi, grozījumi 15. decembris 12. grozījums skatām 8. janvārī, ekonā balsojam 27. janvārī, plenārs sēdē 10. martā. Paldies, un varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir uzklausīšana kandidātam Dear colleagues, please take seat so we can start. Kolēģi, ieņemiet vietas, lai mēs varam pāriet pie publiskās uzklausīšanas priekšsēdētāju postenim SRB jeb vienotā noregulējuma padomēs. Mēs sveicam Elke Koniku Viņi ir no Vācijas, viņi ir izvēlēta kā komisijas kandidāti, lai vadītu šo padomi. Ir jau notikusi viedokļa apmaiņa aizslēgtām durvīm 26. novembrī ar doktori Kerningu pēc tam, kad eh, komisija viņu iekļāva sarakstā. Paldies viņai, kā varēja viņu apmeklēt mūs šovakar. Un arī komitejas locekļiem bija iespēja iepazīties ar kan sarakstu kandidātiem, un tagad mēs pāriem pie uzklausīšanas kārtas, kād uh, e, būs iespēja komitejas deputātiem uzklausīt komisijas kandidātus. Tad, uh, Kolēģi zina, ka rīt notiks eh, ārkārtas sanāksme, lai tā ir tieši tāpat publiska un straumēšanas režīmā, lai varētu uzklausīt pārējos kandidātus minētajam eh, padomas eh, priekšsēdētājam atam. Šis ir ļoti noz nozīmīgs solis veidojot Banku Savienību, ļoti nozīmīgs mūsu komiteja un parlamentam, kas bija arī šķirīgi loma veidojot SRM un veidojo, eh, piedaloties procedūrā, kas pilnībā piesaista Eiropas parlamentu. Tas nozīmē pilsoņu viedokļu uzklausīšanu ieceļot padomis eh, priekšsēdētāju un locekļus. Un tagad es došu vārdus uz septiņām minūtēm doktorei ievadvārdiem. Paldies priekšsarētāji, godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man tiešām ir liels gods uzrunāt jūs šoreiz vēlreiz par vienotu noraglēju mehānismu un par to, cik svarīgu uzdevumu man aicina veikt. SRM ir loģiskais un ļoti nepieciešamais Banku Savienības otrais pilārs, līdzīgi kā SSM, vienotais uzraudzības mehānisms, arī SRM ir daļa no banku sanācijas un noregulējuma direktīvas, un es vēlētos veicināt šīs sistēmas darbību. Kad sistēmiski svarīgas bankas nonāk grūtībās, mums visiem ir e, jāspēj e, tās noregulēt, e, neradot kaitējumu sabiedrībai kopumā, un kas ir ļoti svarīgi, nodokļu maksātājiem nebūtu jāiznes smagākais sloks, izmantojot šos mehānismus. Mums būs jāveic bail-in procedūra, nevis bail-out. Tas nozīmē, ka šie risinājumi tiek pareizi piemēroti, un es labprāt uzņemtos šos uzdevumus kopā ar citiem valsts locekļiem. Uh, Cerams, ka mēs šādi atrisināsim vairāk saistītas problēmas. Mēs nevēlamies vēl vienu līmeni. Un mēs nevēlamies arī atkārtot gadījumus, kad bankas tiek uh, uzturēts pie dzīvības ar nodokļu maksātāju naudu tikai. Līdz ar to mēs cenšamies piemērot tirgus ekonomikas principus, kas, manuprāt, pārāk ilgi ir atlikti, ka bankas, līdzīgi kā citi uzņēmumi, ir atbildīgi par savu rīcību. Un tur arī ir lielākā priekšrocība EBRD un SRM Manuprāt, šim mehānismam nav jāorganizē glaunus bēres e, šādām institūcijām, kas e, ir maksāt nespējīgs kļūši, bet gan jānodrošina proaktīva darbība, veicot e, apsteidzošu darbību. Ir skaidri arī jāpasaka bankām un kreditoriem, ka viņi nevar paļauties uz to, ka valsts katru reizi skries palīgā, kad izgāž viņa biznesa modelis. Atbildīga plānošana nozīmē to, ka SRB aktīvi piedalīsies jebkādu šķēršļu likvidēšanā, at, virzoties uz noregulējumu. Vēl svarīgi ir labi sadarboties starp nacionālajām regulējuma iestādēm, vienotu uzraudzības mehānismu, komisiju un, protams, Eiropas parlamentu. Patiesībā regulējuma plānošanai jābūt samērīgai, ņemot vērā bankas vai kredīti iestādes lielumu. Ja e, ir bažas, ka šī iestāde kļūs maksāt nespējīgi, ir jānodrošina, ka ir vienota Eh, spēles noteikumu individuālajām bankām un arī valstīm, un tam jābūt arī eh, tā, ja mēs izmantojam eh, līdzekļus no noragliem fonda. Bet mums nevajadzētu ļaut lietām vispār tik tālu tikt. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai bankas nodrošinātu, ka ir pietiekami resursi viņu rīcībā, lai tos varētu izmantot noregulējumu gadījumā ja, lai zaudējums varētu sekt no kapitāla un kapitāls būtu pietiekams, lai varētu izbeigt uzņēmumu darbību, tad veicot restruktūrizāciju. Līdz ar to BRRD direktīva prasa pietiekamus pašu līdzekļus, izmantojot šos saīsinājumu MRL. Uh, kop, kopēja mm, zaudējuma absorbēšanas spēju nodrošināšanai valde virzas tāpat virzienā, bet iet vienu soli tālāk. Papildus tam mums ir nepieciešama arī noteikuma, ar kuru palīdzību mēs nodrošinātu noregulējumu ietvaros likviditāti, lai nebūtu jāprasa valstīm līdzekļus. Tieši tādēļ arī noregulējuma iestādes visā pasaulē ir sākušas strādāt saskaņā ar FSB 2, jo it īpaši lielās eh, sistēmiski svarīgās bankas darbojas globālā līmenī, un līdz ar to arī problēmas ir atrisināmas tieši šajā globālajā līmenī. Tāpēc ir īpaši svarīgi, lai SRB darbotos kā spēcīga, svarīga Eh, Eiropas eh, līmeņa darbinieks un nodrošināt eh, nepieciešamo pasākumu īstenošanu. Es ceru sadarboties ar kolēģiem valdē un visām iesaistītajām pusēm. Tas cita starpā ietur arī labu sadarbību ar varas iestādēm, dalību valstīs, lai veidotu nepieciešamu uzticēšanos. Esmu pārliecināta, ka noregulējuma ietvaros vienīgā cietā valūta ir uzticēšanās starp iestādēm. Eh, tas arī viss, un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vēlos tikai uzsvērt vienu lietu vēl jūs, Eiropas parlamenta deputāti, kā ievēlēti Eiropas pilsoņu pārstāvi, cieši sekosiet SRM un SRB darbībai Valde atskaitīsies jums, tas man eh, nav pat īpaši jāuzsver. Līdz ar to paldies par jūsu uzmanību. Priekšsarētājs. Paldies, Karnigs kundze. Paldies par to, ko sacījāt par parlamentu un valdes par atbildību parlamentu priekšā. Tagad došu vārdu pirmajam runātājam, Burkhardam Balcam. Paldies, priekšsarētāji, Kēnigs kundze. Prieks redzīt jūs vēlreiz pie mums komitejā. Man ir divi jautājumi jums. Pirmkārt, vēlas kaut ko nodot. Nu, no man vēlēšanas iecirkņi, bet arī no daudzām citiem pasākumiem, kurus apmeklē Vācijā un vienmēr jautā. Cik tad tālu šobrīd ir ar banku noregulējumu? Vai mēs, nodokļu maksātāji, atkal maksāsim par banku noregulēšanu? Tas būtu pirmais jautājums. Otrais. Ja jūs iecel šai amatā, tad būsiet tad atbildīga par iestādi Eiropas komisijā Man interesētu uzzināt, kā jūs saglabāsiet savu neatkarību. Un um, vai jūs uh, arī nu, ierobežotu vai norobežotos no komisijas ietekmes, ja tas būtu nepieciešams? Paldies! Atbilde. Paldies par šo jautājumu. Es nezinu, kā, kurā valodā man atbildēt, nu turpināšu vāciski. Vispirms jautājums par to, vai uh, nodokļu maksātājiem vēl būs jāmaksā vai nē? Es domāju, ka mums godīgi arī jāpasaka ir, ka šobrīd e, mūsu situācija ir daudz labāka. Mums ir bankas, kas ir labāk kapitalizētas, SSM ir ievies lielajām bankām, un tagad e, būvējam šīs struktūras otru kāju. Bet no otras puses es esmu piesardzīga e, teikt, ka tas nekad nenotiks. Uh, Nu, cerams, ka ar visu izveidoto mēs esam radījuši priekšnosacījums tam, ka nekas tāds neatkārtosies vairāk un ka daudzi soļi ar šo sistēmas izveidi ir izdarīti. Es neteiktu varbūt simtprocentīgi, ka nekad vairāk tā nenotiks, bet katrā ziņā mēs esam pietiekam daudz izdarījuši pareizajā virzienā, lai tas kļūtu maz iespējams, ka tas atkārtosies. Tālāk neatkarīgi no komisijas SRM eh, neatkarības saglabāšanu. Un nu, to mēs eh, redzēsim pirmo reizi tad, kad tas viss sāksies. Es esmu konstatējusi, ka neatkarība ir eh, panākama arī ar to, ka pavisam skaidri pateikt, ka mēs kā institūcija pieturamies pie konkrētas darbības līnijas, un dažkārt pateikt nē arī piedar pie darba kārtības. Jūs zināt Vācijas situāciju, kur Bundesfinanšu ministrija ir ar uzraudzības tiesībām. Es, manuprāt, neesmu eh, um, kā priekšsarētāja Barfina nekad agrāk tik neatkarīgi strādājusi, eh, tā kā to es centīšos arī saglabāt turpmākajā darbā. Priekšsarētājs, paldies! Jakobs un Vaidzekers eh, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsarētāji. Kornīgs kundze. Turpinot to, ko Burkāds Valts jautāja. Mani interesēja 55 miljārdu fonda spējām eh, būt pietiekamam tādas nopietnas problēmas situācijā iemesls, kāpēc es jautāju. Paskatieties uz literatūru par banku krīzi. Eh, kaut kur noderēs arī kapitāls, ko var izmantot bailīm procedūrā, bet mēs runājam par eh, lielu procentu no IKP eh, fiskālas palīdzības gadījumā. Tagad 20 līdz 40 reižu vairāk būtu nepieciešams nekā 55 miljārdu fonda apjomā, kas varētu astoņos gados tikai izveidot. E, ja kādreiz tas būs nepieciešams, e, tiešām būs e, nopietna sistēmisks banku krīze nākotnē, kā jūs plānojat rīkoties savā amatā. Paldies! Manuprāt, primārā atbilde ir tāda, ka jārīkojas proaktīvi noraglējuma plānošanā, lai nodrošinātu to, ka mēs nenonākam nemaz līdz fonda izmantošanai. Kā to var panākt? Pirmkārt, jau nodrošinot to, ka bankas ir drošākas. Es nedēļas nogalē lasīju, ka ja SSM labi strādās, tad SRM būs uh, vientuļa organizācija ļoti agrīni ir jāiesaistās procesā, cenšoties risināt problēmu pirms tā ir kļūsi pārāk sāpīga. Protams, ka var vienmēr domāt par kādiem scenārijiem, eh, domājot, cik liels kapitāls bankām ir nepieciešams. Jā, ir zinātnē, kas prasa aptuveni 40%. Nu, godīgi sakot, 19. gadsimta beigās Eh, bija arī problēmas eh, bankām, kurām bija 30% eh, šis kapitāls. Bet tuvāko astoņgadu gaitā šis fonds arī tiks pilnībā nodrošināts ar nepieciešamo kapitālu. Tad, protams, ir jādomā par aizņemšanās spējām ja tiešām ir nepieciešams fondu izmantot, bet man uzskats būtu, ka mums nevajag ķerties klāt pie fonda, mums ir pareizi jāsaplāno noregulējums, un tas palīdzētu atrisināt vismaz daļu no problēmas. Ja tiešām viss trūkst un plīst, nu, tad arī fonds var nespēt atrisināt problēmas, bet iepriekšēji krīzei, un tas būtu bijis ļoti labs risinājums. Paldies! Nākamais ECR grupai Bernds Luke. Konīgs kundze, esat sveicināti šeit Eiropas parlamentā, ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka jūs uh, cenšaties uh, aizstāvēt ideju reducēt maksāt, e, nodokļu maksātāju iesaistīšanu, kaut arī es, man zinām, mērā skeptiski noskaņots. Bet padomājot par to, ka mēs Eh, atbrīvojam eh, nodokļu maksātājs no sloga, izmantojot bail-in procedūru, bet arī tur ir iespējams eh, risinājumi, kas atgriež šo slogu nodokļu maksātājiem - pensiju, apdrošinātāju pensiju fondi un tā tālāk, kur cilvēki glabā vecumdienām līdzekļus uzticējušiem fondiem, un tad šie fondi vai apdrošinātāji kā investori tiek no viņiem tiek maksīta nauda, ja bankas e, īsti nedarbojas tā, kā vajadzīgs. Ja, jautājums ir tāds, ja jūs runājat par proaktīvu darbību, tad tas, acim redzam, ietver arī to, ka jūs strādājat pie Bēlīna procedūras un domājat par to, cik lielā mērā to var īstenot, e, bet tas var novest arī bankas krīzē. Vai jūs mūs, eh, respektīvi gan Eiropas parlamentu kopumā, gan šo komiteju informēsiet arī tad, ja eh, sensitīvi investori ir jāaicina eh, maksāt. Piemēram, tādējādi nodokļu maksātāji varētu pastarpināti atkal nest uz saviem pleciem šo slogu. Vai mūs tad informēs par piemēram, procentuālo daļu banku glābšanas procedūrā, tieši bēlīm procedūrā, ja tas ir e, politiski sensitīvi. Luka, kan... Es e, vienu lietu varu noteikt, uzreiz pateikt, jūs piekrītu, domājot par Bēlīnu, ir jādomā par vairākam lietām. Pirmkārt, e, cik lielam apmēram ir jābūt pieejamam, Tālāk arī par kvalitāti, cik eh, augsta līmeņa kapitāla eh, instrumentiem jābūt pieejamiem un kurš var turēt šos instrumentus. Tas ir jānoskaidro. Un, protams, ka kādam ir jātur šie līdzekļi. Un aiz tā visa, protams, ķēdes galā ir nodokļu maksātājs. Tomēr es uzskatu, ka ir jābūt iespējamam nosakot bail-in parādā uh, apjomu, nosakot kvalitāti, nosakot, kurš ko var turēt, varbūt arī ieviešot ierobežojums konkrētām institūcijām, ko viņi var turēt savā uh, rīcībā. Tādējādi nonākot pie tā, ka uh, izvairamies no situācijas, kad bail pieņemt lēmumu, baidoties no ķēdes re re reakcijas. Eh, vai būsim pietiekami atklāti parlamentam, nu, jautājums droši vien saistīts ar to, kā konceptuāli rīkoties, eh, nu, par, par atsevišķām iestādēm sauktos vārdā, un tas nav paredzēts. Priekšsēdētais, paldies. Nākamais, Fabio Dimasi Goe. Ja, guten Tag, Frau König. <clears throat> Erstmal hat es mich Paldies, Königs kundze. Man tiešām prieks, ka jūs daļai arī atklāti e, pretrunā esat ar e, kan, mūsu kanclerī, kur sacīja, ka nodokļu maksātāji nekad vairs ne, ne, nemaksās par banku krīzi, bet labi, ka jūs atklāti par to runājat. Viena lieta, kas Eiropā ir ļoti svarīga, tad banku struktūrāls reformas, un tika sacīts, ka ka Junkers vēlas atkal uh, sasaistīt šīs lietas, banku struktūrālu reformu. Vai jūs uzskatāt, ka uh, ir nepieciešams šāds spēcīgs grūdienis no Eiropas komisijas, lai, iz, lai virzītu uz priekšu šo banku savienību? Otrs jautājums. Par pēdējām debatēm saistībā ar uh, cash commitments, eh, šis skaidrs naudas iemaksas. Eh, piemēram, kā Francijā tas ir caur repo darījumiem, kas nenotiek eh, caur depozītiem. Kāda ir jūsu nostāja šajā aspektā? Kas attiecas uz struktūrālām reformām, Tad tur es vienmēr balstītos uz to, ka šie, šis normas ir svarīgas attiecībā uz to, cik lielā mērā banku var noregulēt. Bet eh, lielākā daļa norma jau ir iekļauts BRD direktīvā, līdz ar to spēja īstenot struktūrālas izmaiņas konkrētās iestādēs noregulē mērķi īstenošanai. Jautājums, kas šobrīd ir politisks, ir jautājums uh, par pašu veiktas uzņēmē darbības nodalīšanu, jā vai nē. Un, godīgi sakot, diskusija ASV parādījusi to, ka ar mazu no, normu un tūkstošiem lapus regulējumu var panākt daudz ko. Uh, Noregulējums ir nepieciešams, protams, bankām. Lielākā daļa jau ir pieņemta par vācu sistēmu. Es vienmēr esmu teikusi, ka ļoti svarīgi, lai uzraudzība var pieprasīt struktūrālu izmaiņas. Tā kā tas šim ir darbojies, tas nozīmē, ka institūcijas to arī ievēro. Otrs jautājums eh, par iemaksām Protams, ka šī fonda izveida ir ļoti svarīga, un tam uh, ir nepieciešama līdzekļi, protams, bet no otras puses es pat nezinu šīs debašu daļu, kas notiek Briselē. jāskatās, kā šos līdzekļus var pēc iespējas ātrāk savākt. Un, nu, Es īsti arī neesmu informēta par pašu jaunāko šajās debatēs. Priekšsēdētājs, paldies! Ernesto Urtas un Zaļie. Paldies! Ļoti īsi. Dažas Eirozonas bankas tiek vēl aizvien uzskatītas par pārāk lielām, lai bankrotētu. Un es gribētu zināt, tas ir mans konkrēts jautājums, vai jūs kā eh, priekšsēdētāji piedāvāsit eh, šādus uh, noregulējumu plānus visām bankām, lai tās visas būtu maksātspējīgas. That... Tas būs Manuprāt, vissvarīgākais SRB darbs nodrošināt šādu noregulēju plānu esamību un panākt to, lai mēs varam risināt situāciju gan ar lielām bankām, mazām, gan ar tām, kas tiek uzskatītas par pārāk lielām, lai bankrutētu, vai tas būtu Eiropā, vai pat ārpus Eiropas. Paldies! No FDD grupas Marko Baldi uzdod jautājumu. Paldies priekšsēdētājiem! Uzdodu jautājumu ļoti konkrēti 2013. gada Vācijas bankas budžetā ir 54,7 miljārdi, kas ir 20 reizes vairāk atvasināto uh, darījumu, un tas uh, vairāk kārt pārs, pārsniedz Eiropas IKP.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 budžets bija ar 54,7 triljoniem, praktiski 20 reizes Vācijas budžets tika pakļauts e, riskam. Vai nav šāds e, risks Eiropas pilsoņiem? Atbildi, ne šeit mēs neatspriežam konkrētas bankas, bet es jau Balts kungam atbildēju. Uh, ka mēs strādāsim, lai nekad nepastāvētu risks, ka bankrotējot lielam uzņēmumam tiktu piedzīvots nopietnas sekas, bet mūsu pieeja būtu soli pa solim padarīt visas institūcijas drošākas, un mēs strādājam pie šiem um, atrisināšanas jautājumiem. Paldies! Pa Atgādinu kolēģiem, kā katram slotam ir 5 minūtes atvēlētas. Nākošais runātājs Bernārs Mūno. Priekšsēdētāji uh, kandidāts, jūsu amatās ir ārkārtīgi liela atbildība, jo jums vajadzētu pārvaldīt eh, bankas sistēmisko krīzi un arī lemt eh, pār kādas banku iestādes likvidāciju. Kādi ir bailīgi un ultraliberālie principi? Tie nozīmē apgrūdināt eh, privāto banku klientu kapitālus, It kā banku klienti nebūtu nodokļu maksātāju. Tas ir paredzēts, lai e, panāktu nacionalizāciju kaut vai uz laiku klienti var tikt, aiz, var tikt aizstāvēt līdz 100 tūkstošiem eiro, bet šis slieksnis ir relatīvs. Runājot par noregulējumu fondu, tad, kad tas sāks darboties 27. gadā, ar 57 miljardiem nevarēs uzņemt vairākas eh, krīzes. Un šis, šī summa būs nepietiekama. Pirmais jautājums man ir tehnisks kurš un kādā veidā pārvaldīs nesistēmisku krīzi ārpus 130 bankām. Vai tā būs jūsu institūcijas vai nacionālās lēmējiestādes? Otrais jautājums. Vai jūs atbalstīsit un glābsiet privātās bankas, lai nebloķētu kredītu, vai jūs amatā esot um, aiz atbalstīsit noguldītājus, lai viņi nepiedzīvot finanšu eitanāziju, kā tas bija Kiprā. Es domāju, ka jūsu atbildi ir ļoti gaidīta. Paldies! Thank you. Uh... Paldies pirmkārt par mazajām bankām. Ar tām strādās nacionālās uzraudzības iestādes un ņemot vērā SRB un SRM vienoto pāraudzību. Mums ir vienots spēles laukums Eiropā, bet, protams, nozīmīgākā, mazāk nozīmīgākas bankas ar tām strādātu nacionālo valstu līmeņa iestādes. Runājot par banku glābšanu. Mums ir jāapzinās, ka ekonomiskā vidē strādā, darbojas arī risks. Mēs nedzīvojam pasaulē, kur pēļņi ir privāta un zaud, par zaudējumiem maksā nodokļu maksātāji. Tāpēc mums ir jādomā gan par noguldītājiem, gan par sistēmu kopumā. Jo es uzskatu, ka jārīkojas proaktīvi, ikviena krīze, ko esam novērsoši, ir labāka nekā uh, tas, ja mums ir kāds lielisks rīks, kā cīnīties pret šo krīzi. Paldies! Nākošais runātājs Danuta Hulbera. Paldies priekšsēdētāji, doktor Kēnika. Domāju, ka mēs šeit visu uzskatām, ka SRM jautājumi ir nozīmīgi un tie labāk var tikt risināt Eiropas līmenī. Taču ir daudz jomas, kas ir nozīmīgas efektivitātei, SRM kopumā un SRM un SRB, un jomas, kur nepastāv harmonizācijas, kur ir nacionālā specifika, jūs arī no savas pieredzes zināt, ka mums ir dažādas uzraudzības prakses Eiropā, un ka mums ir arī dažādi grāmatvedības standarti un dažādas uzraudzības noteikumu un filozofiju kopums, un tas krietni varētu apgrūtināt jūsu padomis darbu. Arī nacionālās uzraudzības iestādes atrodas vai nu tā strādā vai nu bankās vai neatkarīgas, un es gribu jautāt, cik lielā mērā šī jūs šīs nacionālās īpatnības varat tuvināt Vai jums ir priekšstats eh, par to, kā panākt labāku harmonizāciju vairākās jomās, kas ir svarīgas jūsu darbam, ko jūs izvēlētos, vai tie ir valstu maksāt nespējas eh, likumi, vai depo, depozītu garantijas schēmas, kas jūsuprāt ir nozīmīgāk, lai padarītu darbu drošāku? Atbilde. Es gribētu vispirms norādīt to, ka mēs saskaramies ar uh, nacionālajām īpatnībām uzraudzībā, taiskaitā tad, kad ir runa par krīzes atrisināšanu, par uzraudzību un pilnīgi noteikti runājot par noregulējumu, Tie ir gan eh, maksāt nespējas likumi valstīs, dažādi izvērtēšanas, korporatīvie likumi, tas viss ietilps šajā jomā. No otras puses, es optimistiski raugos uz vienotu uzraudzības mehānismu SSM, kā tad, kad mēs gada sadarbības garumā nevienmēr piekritām viens otram, bet mums bija kopīgs mērķis un esam panākuši daudz viendabīgumu iedabināšanā. Darāmā vēl ir daudz, un es uzskatītu attiecībā uz SRM, ka ir jāgūst zināšanas no nacionālā uzraudzības līmeņa un kopā ar Eiropas un Eirozonas perspektīvu būtu jāvirzās tālāk. Es nevēlētos sacīt, ka es nostādu korporatīvo likumu pret eh, maksātnespējas likumu. Es negribētu ņemt no nacionālo um, depozītu garantijas schēmām. Es domāju, ka mums ir jāveido skaidra sistēma un jāredz tas, ko mēs esam jau izdarījuši Eiropā, taiskaitā ar e, rekonstrukcijas attīstības banku un sistēmiski svarīgās bankas ir tās, kurām ir eh, nozīmīgas nodaļas eh, citos kontinentos, Un šajā jomā mums ir progress jāpanāk eh, samērā drīz. Paldies! Nākošais runātājs Alfreds Sants. Oui, euh, je pose la question de... Uzdodu Baļiekungu jautājumu. Kēnigskunds, komisija jums piedāvāja vadīt šo padomi, kas strādā ar bankrotējošām bankām. Tas attiecas uz Eirozonas bankām ar fondu, ko finansē bankas, kas, eh, eh, kur būtu noregulējuma fonds 57 eh, miljārdu eiro līmenī līdz 27 gadam un mērķis ir nepieļaut jaunas finanšu krēzes Eiropā. Taču neraugoties uz aizvien stingrākiem eh, noteikumiem, bankas turpina investēt toksiskos produktos. Nesenais eh, stres tests pārbaudīja banku eh, vājos punktus. No sešām bankām divas neizturēja šo testu. Kādi būtu jūsu secinājumi un kādi būtu jūsu mērķi šim jautājumam? Eh, šim mandātam. Jautājumus uzdeva Baijiekungs, es tos nolasīju. All, my... Es domāju, ka pirmām kārtām tas, kā es saprotu šos Eiropas stresa testus, šķiet ir nedaudz atšķirīgi. Eh, es nāku no, no finanšu sistēmas un zinu, ka daudz kas jau ir ticis pasn, sasniegts, bet jā, protams, es piekrītu jums, ka ir daudz tādu banku, kas šajos testos izgāzās. Uh, un tāpēc, nu, viņām tagad jāiziet tāds kā rehabilitācijas process. Tāds projekts ir uzsācies. Mana vienīgā atbilda un risinājums jūsu jautājumu kontekstā ir tāds, ka ir jābūt ļoti, ļoti sadarbībai starp e, šo vienoto noregulējumu mehānismu un SSM mm, un šo uzraudzības mehānismu jo laba banku uzraudzība zināmā mērā ir saistīta arī ar eh, kapitālu, bet lielā mērā arī ar risku pārvaldību un vājo vietu identificēšanu un novēršanu banku sistēmā. Maksāt spējas plānošana. Plānošana, ko viņi veids kopā ar mm, maksāt spējas plānošanu kopā ar mūsu valdi, tad tādā gadījumā kopumā ļaus bankām nostāties tādā situācijā, ka viņu bilancē nav nesamērojumu risku jomās, kur to nebūtu iespējams atrisināt. Nu, tā, lai nebūtu tā, ka nav kapitāla pamatojumu šādiem riskiem. Te, tad nu, strādāsim kopā ar vienoto noregulējumu mehānismu un kopīgiem spēkiem šo jautājumu tad arī risināsim. Thank you, uh, Mr. Hockman. Paldies, Hokmārktu kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu vaicāt, kā jūs skatāt situāciju Eiropas bankā šobrīd, respektīvi kāda veida motivācija tur šobrīd pastāv? Vai jūs teiktu, ka bankas šobrīd uzņemas pārliecīgus riskus, vairāk uzņem šādus riskus, tāpēc, ka cer, ka viņas izglābs valsts, ja jūs teiktu tomēr, ka tās vienkārši ir nepietiekami kapitalizētas. Stresa testi uzrādīja zināmas grūtības virknē banku, bet vai jūs teiktu? Tās drīzāk cer uz kaut nu, uz valsts glābšanu, un tāpēc to dara, ja nē, jo, protams, ka kopumā jau Mm, nu, tāda zināmā mērā šāda cerība tomēr pastāv. Tāds vismaz ir mans pieņēmums. Es varu pavisam īsi jums pateikt. Es jums piekrītu jūsu uzstādījumam, ka IBRD zināmā mērā mainīja šeit noteikumus, un to labi varēja redzēt no ārpuses raugoties. Paskatieties uz reitingiem, kas bija bankām, tad reitinga aģentūras noņēma tās augtās vecāku garantijas no, no, no aizgāņa, tā teikt. Un tagad atspoguļo to, ka bankas gluži tāpat, jebkura visi citi uzņēmumi ir atbildīgs pašas par savu rīcību, gan pareizo, gan nepareizo. Un tāpēc šai ziņā es domāju, ka tagad raugoties uz bankām, tāpat laikā, protams, es jau nu, nāku no vienas tādas valsts, kas pēdējos laikos bijusi ar specifisku pieredzi. Mēs piedzīvojām to, ka risks tika samazināts un tika palielināts kapitāls. Tas nenozīmē, ka visas bankas ir tieši tādā situācijā, kā tam vajadzētu būt. Es tomēr gribu piekrist jūsu pie, nu, uzskatījumam, ka vismaz lielākā daļa šķiet ir sapratusi Eberā, no EBRT, ka, ka tā tas nevar turpināties. Bet, nu, varbūt tam būs vajadzīgs arī vēl tālāks laiks. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Santa kungs. Mrs. Kinnick, are you satisfied with your... Vai jūs apmierina Banku Savienības struktūru un konkrētāk pilnvars un kompetences, kas piešķirtas no regulējuma mehānismam? Vai jums nav tāda sajūta, ka to pārāk diktēja politiskie kompromisi? Nu, piemēram, jūsu organizācijas kompetences iejaukties ir ļoti ierobežots, piemēram, Vācijā, salīdzinot ar citām tā, tādām valstīm kā Francija, piemēram. Uh, Vai nav tā, ka tas beig beigās ietekmēs attieksmi pret bankām dažādās dalību valstīs? Turklāt, cik pārliecināti esam, ka politiskie kriteriji neietekmēs tos lēmumus, ko grasās pieņemt noregulējuma valda un ko tai būs jāpieņem? Un, ja, piemēram, beigu beigās šāds spiediens tiks izdarīts, vai jūs varēsiet risināt banku problēmas varbūt labākā veidā tajā brīdī, kad runa būs par Maltu vai Kipru, bet daudz piesardzīgāk izturēsieties, kad runa būs par Vāciju vai Franciju. Un visbeidzot, Vai jums šķiet, ka būs vajadzīga sadarbība un koordinēšana starp SRM un IMF, jeb starptautisko valūtas fondu? Ja jā, tad kā jūs paredzat šādu sadarbību un koordinēšanu īstenot? Paldies. Uh, Kompetence iejaukties. Nu, visi labi, labi redzējām uh, rakstus presē par to, cik šis mehānisms faktiski ir sarežģīts. Es esmu pragmatisks cilvēks. Man ir jāsadzīvo ar to, kas ir manā rīcībā, varbūt būs arī pārskatīšanas klauzula kaut kur ietverta, kad politiskie līderi lems par to, vai varbūt ir kāda labāka versija manam darbam, bet, lai izturētos godīgi, man jāsaka, tas ir pietiekami svarīgi. Mums ir jābūt proaktīviem, tieši tāpēc jāmeklē uh, Um, noregulējumu iespējas, izvērtējumu, nedrīkstam vienkārši sēdēt, atlaisties krēslā un gaidīt kaut kad krīzi. Ne. Cik pārliecināta esmu, ka politiskais spiediens neierobežos mūsu rīcību, tā ka tā būs atšķirīga atkarībā no tā, ar kādu valsts lielu vai mazi, mazu strādājam. Es domāju, ka mēs visi esam apņēmušies eh, rīkoties Eiropas projekta labā un nodrošināt vienādu spēles apstākļus. Priekš manis tas nozīmē konkrētu proporcionālu darbību arī noregulējumu plānošanā. Mums nav vajadzīgi tādi paši plāni, piemēram, salīdzinoši vienai mazākai bankai, kas nav sarežģīta, kas varbūt nepieciešams savukārt lielai starptautiskai pat bankai. Bet, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka šī sistēma attieksies uz pilnīgi visiem, to starp arī ne, man nepieciešams gadījumā, nu, bankas darbības izbeigšanā. Un es pavisam personīgi varu teikt, ka mani nevar piespiest uz lietām, kas nav saprātīgas. Un visbeidzot, jūs minējāt starptautisko valūtas fondu, šķiet, ka būtu ļoti svarīgi, lai SRB un arī pats mehānisms, tātad SRM, gūtu tādu kā Eiropas balsi diskusijās, diskusijās, kas šobrīd ir ļoti tehniskas, tai brīdī, kad tiek runāts par atsevišķu čēršļu, uh, Uh, no, nojaukšana, tīpaši, ja runājam par pārobežu noregulējumu. Tā brīdī, kad tiek izteikti tādi argumenti, ka lūk, kaut kas ir nogājis greizi, un, protams, ka daudziem ir labas domas, es parasti labas domas vienmēr uzklausu, un pēc tam to izsakos ļoti skaidri, tāpat arī ceru, ka tāda būs valde, uh, un būs mūsu doma skaidra par to, kas ir tas pareizākais ceļš uz priekšu, un mēs, protams, to visiem arī izklāsīsim. Bet, protams, ka ir ļoti grūti eh, nu, redzēt eh, uz priekšu, kāda situācija varētu rasties un kā tajā varētu kāds rīkoties. Paldies! Brands Heijs. Paldies priekšsādātāji. Priecājos šeit redzēt. Trīs pavisam īsi jautājumi. Vai jūs varētu mums izklāstīt? kāda, kāds sadarbības līmenis varētu pastāvēt ar SSM un SRB. Kā jūs mm, domājat, kā šai sadarbībai vajadzētu norisināt, jo, protams, ka esam izveidotu lūk šis SSM ar stresa testiem un tā tālāk, un ir pastāv zinām paļāvība, ka šie testi tiešām ir notikuši tādā pareizā atbilstīgā veidā, nu var jau būt, ka es arī kļūdos. Uh, ne, ne Eirozonas valstis pievienosies SSM tieši tā, kā tās arī tiesīgas darīt. Es domāju, ka kļūst par tādu jauno zelta standartu kapitalizēšanas jomā, arī par starptautisku standartu. Es prasīju to nesen arī Noiskundzei, vajadzēja kāda arī ir viņas attiecības, e, nu, lūk, šai sadarbības jomā. Par SRF runājot, ja SRF būs vajadzīgs piekļūt līdzekļiem, no kurienes tad šie līdzekļi nāktu, vai no nacionālajiem budžetiem, vai no ES budžeta. Un kā tad šādā gadījumā šo noteikumu varētu palaist, kad šie līdzekļi tiek, pie, kad, kad šie līdzekļi tiek piešķirti? Un visbeidzot, jūs droši vien zināt, kāds ir šis pārējais arguments, kas tiek izvirzīts, ka lūk, ka vajadzētu starp šo brīdi un to brīdi, kad pilnībā sāksies darbība, vajadzētu noteikt pārējais posmu. Uh, tā lai šie jautājumi varētu tikt noslēgumā arī atrasināti. Kāds ir jūsu viedoklis par šo pārejas posmu? Paldies! Kad runājam par sadarbību starp SSM un SRM, tad es domāju, ka ļoti šai sadarbībai jābūt ciešai. SSM, tātad vienotais uzraudzības mehānisms, ir tas mehānisms, kas uzrauga, un tas ir arī tas mehānisms, kas ir tā teikt pirmais, tad pirmā dabiskā struktūra, kas tad varētu pateikt, vai banka, nu, ir tādā situācijā, ka tā var izgāzties vai nē. Un tikai tad SRM uzsāk darbību. Es zinu, kā šī valde strādā, kā šis mehānisms strādā. Es ceru, ka tas arī nebūs. Tad tā iespējams, ka, piemēram, regulējošam, me noregulējuma mehānismam vajag uz to izdarīt spiedienu. Es domāju, ka viņi paši darīs savu darbu. Un šai ziņā es domāju, ka sadarbība tomēr būs ļoti cieša, strādājot pie visiem šiem atgūšanās, jeb sanācijas plāniem. Uh, un noregulējuma plānojums. Tāpat, protams, nevar norisināties bez šī otra elementa. Jābūt sadarbībai tajā brīdī, kad vēršamies pie bankām citādi, tam radīsies sajūta, ka, lūk, tiek teiks kaut kas viens pirmdienā, otrdienā vēl kaut kas cits un trešdienā vispār uh, citi vārdi un teksti. Un tāpēc, jā, ar nepacietību gaidu iespēju īstenot šo sadarbību, bet es domāju, ka sadarbība būs laba. Kad runājam par vienoto noregulējuma fondu, tad es domāju, ka es vismaz sākotnēji domātu, ka jāņem vērā ir šī fonda iespēja aizņemties vai vismaz veikt tādu kā pagaidu aizņēmumu un tā, šādu struktūru, jo tādā veidā mēs izvairītos no tā, ka jādomā, kurš piešķirs līdzekļus fonda darbībai nacionālā vai Eiropas līmenī. Es domāju, ka būtu jāskatās uz to, vai šis fonds var atņemties no privātā tirgus. Es gan jāsaka, te nevar paredzēt, kas notiks. Jāredz, kas ir šajā regulā attiecībā uz, eh, nu, jebkāda arī kavēšanās iespējamību. Un visbeidzot, šeit vienu jautājumu aizmirs, vai jūs nevarētu man to atgādināt, lūdzu? Ak jā, jā, pareizi, protams. Mana izpratne ir tāda, ka 2015. gads ir SRB darbības uzsākšanas laiks. 2014. protams, bija tad lūk šim uzraudzības mehānismam, ja BSSM tas ir labi, bet es domāju, ka, protams, mums vēl atvēlētais laiks ir jāpavad viedi un jāsāk darbs strauji un pamatīgi sadarbojoties ar nacionālajām varas iestādēm. Uh, no debatēm, iepriekšējām debatēm arī nacionālos līmeņos, arī ar nacionālām varas iestādēm, mm, esam konstatējuši, ka darbs, protams, tikai sākas, un šos pirmos soļus tad vajadzētu spērt arī kopā, lai viņi zina, kādas ir šīs valdes eh, vēlmes, kādi nolūki, lai zinām arī, kas savukārt tur jau norisinās. Tad, kad izstrādāsim kopējo uzraudzības rokas grāmatu un noregulējam rokas grāmatu, lai ir tāds kopējs uzstādījums, kā virzamies uz priekšu. Tādā veidā mēs palīdzēsim nacionālajām varas iestādēm, bet vienlaicīgi tas būs palīdzīgi arī bankām, kas ļaus jau ļoti ātri konstatēt, ja kāda veida vājās vietas, un tas savukārt zinās, ko gaidīt no nākotnes. Un te atgriežamies pie tā argumenta, ka viņām ir, nu, zināmā mērā ir jāzina, kas tad par viņām parūpēsies problēmu gadījumā. Paldies! bet principā jums nav nekas pret šo pārejas periodu. Jo, nu, atsevišķas bankas uh, saka, ka, lūk, viņam būs grūti vispirms prasības uzreiz iz, izturēt, tāpēc, ka viņam ir mantojumā virkne problēmas pārmantotas. Nē, es runāju par darba pārēju no nacionālajām varas iestādēm uz Eiropas līmeni. Jē, runājot tālāk par maksājumu pārējais posmu, tad man gan jāskata būtu detalizētāk šī ideja. Es neesmu pret to. Uh, cik tālu saprotu, tad tas ir tikai loģiski no likviditātes skatu punktu raugoties, bet no kapitāla skatu punktu raugoties, domāju, ka skaidri vienkārši jāpasaka, ka nevar nostādīt sevi tādā situācijā, kur beigu beigās līdzekļu vajadzības gadījumā, kā saka, nē, tas nu ir tagad par daudz, jo tas nav ticis plānots. Nu, nedrīkst kļūt par prociklisku struktūru, bet es arī saprotu šo likviditāciju jautājumu, jā. Paldies, priekšādātājs turpina Nīna Giela. Paldies priekšādātājiem. Konigs kundze tik izcenots būtiskas reformas finanšu sektorā, bet joprojām ir lietas, kas ir problemātiskas. Šī lielā banku, lielo banku problēma, kas ir pārāk liels, lai ļautām izgāsies, vai kas ir pārāk daudzšķaidņēnas sarežģītas, lai tās noreg, darbi, lai to darbi noregulētu. Šīs bankas, jāsaka, joprojām saņem tādas neskaidras subsīdijas no nodokļu maksātājiem, tādēļ, ka viņiem ir lētāks finansējums. Un šai kontekstā ir divas lietas. Kādā veidā jūs vēlētos risināt šo problēmu, kas joprojām ir aktuāla? Nu, tātad šo, ka pastāv šī tik liels bankas, ka tām nedrīkst ļaut iz, izgāzties. Un ko domājat par banku struktūru reformām? Tostarp šo banku darbības nodalīšanu šai kontekstā. Otrām kārtām nopietnas un sistemātiskas krīzes gadījumā problēma, kas saistīta ar lielu finanšu koncernu un grupu noregulējumu, būtu, protams, ļoti sarežģīta Eiropas līmenī, jo Eiropas līmenī jau nepastāv vienošanās par saistošiem arbitrāžas eh, noteikumiem šķīrēja tiesu noregulējuma sistēmām. Kā jūs grasaties noregulēt darbu šādā gadījumā, ja tā ir kāda sistemiski, sistemiski svarīga banka, koncerns? bet pakļaujas vairākiem uzraudzības un tiesību režīmiem. Īpaši ņemot vērā problēmas, ar kādām sastap, sastapāmies ar banku situāciju iepriekš. Piemēram, Fortis banka un tam līdzīgi. Paldies! Paldies! Domāju, ka mums visiem, mēs visi droši vien saprotam un esam viensprāts, ka lielākās bankas Um, īpaši tās, kas nedarbojas tikai vienīgi Eirozonā, bet darbojas visā pasaulē, ja būtu jānoregulē šādas bankas darbojas, ja mēs runājam, piemēram, nezinu, GP Morgan vai, nu, vienalga kaut ko tādu, tad šāds process vienmēr, vienmēr būs problemātisks. Un tas vienmēr radīs arī spriedzi. Bet tāpat laikā cita risinājuma nav it īpaši šādu banku gadījumā, kā vien nodrošināt tādu solīdu banku noregulējumu mehānismu. Tad vispirms sanācijas plāns, vispirms vajadzīgs noregulējuma plāns, tad sanācijas plāns. Un, protams, ka ir jārisina tieši struktūra jautājumi. Kad runājam par šādām bankām, tad, manuprāt, šie vārdi pārāk liels, lai izgāstos nu, pievēršas pārsvarā lielā, lielumam, bet pārsvarā tas nav tas ap, ap, apjoms, bet gan sarežģītība. Šis sarežģītība struktūrā, kas ir problemātiska. Un tās ir lietas, ko var risināt. Un tāpēc bija ar BRD pilnīgi noteikti un attiecīgā regula piedāvā mums zināms instrumentus. Jūs pievērsāties vēl vienam svarīgam jautājumam, kuram sagadījumā mums vēl nav risinājuma, un tas ir jautājums par bankām, ko jūs minējat, kas strādā, kā jau es teicu iepriekš, globāli, nevis tikai Eiropā. Un nav neviena globāla regulātora, protams. Tas nozīmē, ka mums visdrīzāk būs jāiet to pašu ceļu, ko esam izvēlējušies nacionālos mērogos un arī citur, um, un šādām bankām pašreiz tiktu pievērotas, izveidotas krīzes pārvaldības grupas, un tad jurisdikcijas kaut kādā veidā īsteno sadarbību un vienojas savā starpā par noregulējumu plānu, un tāpat brīdī vienojas arī par finansējumu atsevišķām šī koncerna sastāvdaļām, nu, mazākā mērogā, lielākā mērogā Jo, ja nu tiešām nonāk pie tādas reālas krīzes, tad, manuprāt, tas, ka, me, nu, kā jau teicu, ka mēs ticu visvairāk, ir šīs regulā, savstarpējā uzticēšanās regulātoru starpā. Teiksim, SRB būtu Eiropas, šis regulātors Eiropas bankas, gadi, Eiropas bankas puses gadījumā, un tad, lūk, sadarbībā nu, ar citiem un ar, nu, ar uzticēšanos no citu puses, šāds regulātors, šāda struktūra var atlisināt visu problēmas. Nu, un tad izstrādāt kaut kādu lūk noregulējumu stratēģiju. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Vienkārši precizējums. Tātad jūs esat gatava iestrādāt, strādāt arī šādos krīzes pārvaldības grupās, vai ne tā? Noregulējumu grupas, noregulējumu komitejas, protams, tik un tā ir jāveido, bet, ja runājam par lielākām bankām, tad noteikti tas būs krīzes pārvaldības grupas, jo mums šai darbā jāiesaista arī citi ārpus Eiropas eh, punkti, struktūras. Un tā tas nereti ir, piemēram, šajā gadījumā, kad Lielbritānija un ASV paziņoja, kas jau uzsākuši tādu kā karu spēli. Es gan atbalstu mieru pārsvarā, bet lai šāda veida plānošana varētu notikt un lai varētu konstatēt, ko tad darīt, ja šāda liela banka koncerns ir jānoregulē, tad ir vajadzīgs arī strīds, ir vajadzīgs arī vajadzīgs diskusijas, lai varētu rasties viena saprašanās, lai vien, regulātori viens otram varētu uzticēties un nonākt pie risinājuma. Paldies, turpin priekšādātājs Werners Lang. Vielen Dank, Frau König, äh, Ihre Kompetenz. Paldies, Kanīgs kundze, jūsu kompetence nav apstrīdama, un lauciņš, par kur jūs būsiet nākotnē atbildīga, līdz šim nav apstrādāts. Jau, daudzi jautājumi ir bijuši, bet jūs kā Bāzēls komitejas eh, dalībniece, eh, Bāzēls grupas priekšsēdētājs kritizējas regulējumu daļas. Es lasu NZZ izdevumā Te eh, ir privāta līdzdalība negatīvi formulēta vērtējums MVU attiecībā uz kredīta riskiem, bet arī apiešanās ar valsts parādiem Tad jautājums ir tāds, kā jūs kopumā šo regulējumu veidu vērtējat, tas, ko mēs līdz šim esam nolēmuši. Tagad jūs pārņemat eh, šo darbu, vai tiešām jūs uzskatāt, ka ir pārāk liels regulējums? Vai arī tas, ko likumdevēji caur Bāzeles komisiju ir lēmuši, ka tas ir īstenojams? Pirmkārt, paldies par komplimentu Es varētu pavisam īsi atbildēt. Es pati neesmu Bāzels komisijas uh, locekli, izpildu direktors uh, mūsu iestādē eh, piedalās Bāzels komisijā. Tas, kurš kritizē, parasti arī saka, ka tās ir tik tie, mazās lietas tikai. Uh, Es mazliet uh, sarāvos pie izteikumiem par uh, valsts parādiem. Jūs jau zināt, par ko ir runa. Parasti jau tā, ka katras valsts uh, eh, parādzīmes ar pati sev ar nulles procentu risku izvērtē, bet uh, Par to es nevēlu šobrīd diskutēt padziļināti. Protams, ka nav neviens eh, parādzījuma izdevējs, kuram nav nekāda riska. Jautājums ir, ko mēs ar eh, valsts eh, parāda zīmu izdevējiem darām. Jā, Bāzels komisijas spriedumi ir pareizi savā ziņā. Šeit ir pamats bažām. Bet kopumā jūs prasījāt, kā es vērtēju situāciju. Nu, Mēs nākam no uh, deregulēšanas posma, tagad mums ir pastiprināta regulēšana. Attiecībā uz banku regulējumu mēs jau to pamatus esam ielikuši, bet tā tas nav par nebanku jomu. Tur vēl ir daudz kas darāms, tā skaitā arī regulējuma paskaroties uz eh, lielajām biržām, lielajiem tirgiem, tur arī noregulējumu jomā ir daudz kas darāms. Bet arī tur, manuprāt, īstenošanas jomā daudz ko darīt, tāpat arī uzraudzībā. Arī tur mums vajadzētu strādāt, un tur Bāzels komisijas sacītais ir pareizi eh, izklāstīts, ka tik tiešām jāskarās, vai visi ievēro noteikumus. Priekšsēdētājs, paldies! Divi kolēģi vēl vēlējās izteikties, mums ir laiks. Ar to arī noslēdzam runātāju sarakstu. Bērns Luke vispirms. Es vēlos atgriezties pie savu jautājumu iepriekšējā. Mēs, protams, saprotam, ka jebkurš investors gal galā ir arī nodokļu maksātājs, bet es vēlējos uzsvērt uh, īpašu ieguldījumu formas, kas saistīts ar apdrošināšanu, piemēram, kur dzīves apdrošināšanā, dzīves apdrošināšanā vai pensiju ieguldījumos, tādējādi cerot eh, uz nodrošinātām eh, vecumdienām, tomēr investīciju fonds, kurš šos līdzekļus pieņem, eh, varbūt tiešā veidā nav iesaistīts. Un šeit ir zināms uh, sensitīvs raksturs. Mans jautājums, protams, nebija par konkrētu banku, bet gan ko jūs kopumā sagaidat no šāda veida ieguldījumu formām, kur, piemēram, bēlīna procedūras tiek izmantotas Uh, rīkojoties uh, savukārt ar līdzekļiem, ko cilvēki ir uh, ieguldījuši? Un vai jūs plānojat informēt parlamentu izmantot? Nu jā, tur laikam mēs nesapratāmies iepriekš. Es uzskatu, ka ir skaidri jāpasaka, ka tie līdzekļi, kas visvairāk pakļauti riskam, ir skaidri jānosaka, kurš šos līdzekļus var turēt. Un tur FSB arī ir skaidri izteicies, vai T-leg vai J-leg, kurš tad tur šos līdzekļus vai bankas tos var turēt vai nē, jo lai nav tā, ka tad, kad eh, viena iestāde nonāk problēmās, ka uzreiz arī otra cieši. Iespējams, ka tas var eh, pastarpināt arī attiekties uz citiem investoriem, bet eh, tad ir jāturpina darbs vēl šajā jomā. Bet es domāju, ka šāda apsvēruma, protams, eh, tiktu apspriesti arī ar parlamentu. Man risinājums būtu nevis uh, atturēt dažus investors no Bēlina procedūras, bet eh, noteikti ierobežojums, cik lielā mērā eh, šādi investori var eh, veikt investīcijas konkrētā riska līmenī. Paldies, Fabio de Mazī tālāk. Es angliski jautāšu, lai mums te ir dažādas valodas. Tikt izmantot ceļu, kādam radīsies iespēja, ka šī ir Vācu komiteja. Nu jā, varbūt arī itāliski. Jūs sacījāt, ka nebanku sektorā ir vairāki neregulēti jautājumi. Nu, tas ir, protams, interpretācijas jautājums. Ēnu banku sektoru es arī uzskatītu par nebanku sektoru, bet nu, tas ir, acīm redzot, atkarīgs no viedokļa attiecībā uz eh, SINAF eh, pakāpenisku izbeigšanu. Kāda ir jūsu nostāja? Vai mums nevajadzētu sekot FSB ieteikumiem, ka SINAV ir jāpakļauj tādiem pašiem piesardzības regulējumam kā bankas? Tad arī tur būtu jāprasa banku licence, jo viņi izliekas, ka viņi ir kaut kas, kas viņi nav, izliekoties par skaidrs naudas ekvivalentu, un viņi tomēr nav tāds kā FSB loceklis, protams, piekrītu FSB nostājai, vismaz kopumā. Šajā gadījumā FSB nostāja par cēnavu un eh, naudas tirgus fondiem nav gluži tāda, ka viņiem jābūt banku licencēm, bet gan, ka viņiem ir jābūt tādiem pašiem mehānismiem. Un es personīgi piekrītu, tas gan nav pilnībā mans viedoklis. Man grūti ir izprast loģiku, ka cēnā fonds pastāv, kas ir daļa no mainīgā. Tātad fonds, kuram ir daļai ir mainīgā vērtība. Bet es vairāk eh, šajā komentārā domāju par citu jomu, nevis naudas tirgus fondiem, bet gan eh, centrālai darījuma partneri kas ir eh, labs sasniegums no vienas puses, ko liela daļa no tirzniecības tagad eh, notiek organizētā un uzraudzītā platformā, bet tagad viņa daļa ir no sistēmiskā risinājuma. Viņi ir tikai daži, un ja kāds nonāk problēmās, tad mums visiem ir jākoncentrējas uz to, kā šo noregulēšanu veikt, jo sanācija grūti iedomājam šādā uh, Eh, centrālā darījuma partneru gadījumā. Tad varbūt nav daļa no man tiešiem pienākumiem, bet ir svarīgi neaizmirst par šīm lietām. Paldies, Langen kungs vēlējās papildinošu jautājumu uzdot. Jā, pavisam īsi par eh, centrālajiem partneriem. Mēs par eh, atvasināto informātu, atvasināto instrumentu regulējumu esam atbildīgi mēs jau lēmām par eh, tiem eh, atvasinātiem instrumentiem, kas ir eh, saistīti ar konkrētiem darījumiem, bet nu, tad par pensiju fondiem. Komisija nu, vēlas trīs gadu izņēmumu. Nu, acīm redzot, tad sākotnēji to trīs gadus nevar darīt. Un komisija izskatās vēlās e, izņemt ārā pensiju fonds no šī regulējuma. Vēlētos, e, ja jau mums tāda iespēja ir jums apspriesties, dzirdēt jūsu viedokli. Atbilde. Es vienmēr e, vēlos atklāti paust savu viedokli. Nu, man ir pārāk maz zināms, lai es varētu jums pēc būtības atbildēt, bet es labprāt uzzināšu vairāk un tad atbildēšu jums. Priekšsēdētājs, paldies, Kanigs kundze, par šo ļoti interesantu uzklausīšanu. Paldies visiem kolēģiem. Kā jūs zināt, uzklausīšanu pārējiem valdes locekļiem amatiem mēs turpināsim rītdien. Balsojums Ekon komitejā 15. decembrī, balsojums 16. decembrī. Paldies vēlreiz! Ar to arī beidzam sanāksmi.